Ok, kolēģis. Uh, Godātie kolēģi, mēs varam sākt mūsu sanāksmi. Pirms ķerties klāt pie desmitā darba kārtības punkta, man vēl ir daži papildu paziņojumi. Pirmais no tiem saistīts ar otro punktu protokola apstiprināšanas sanāksmē, kas notika 2015. gada 26. maijā. Vakar mēs lēmām atlikt šī protokola apstiprināšanu, lai noskaidrotu jautājumu par Pitikainens kundzes pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un vadlīnijām mēs lēmām komitejas eh, protokolā iekļaut pieprasījumu grozīt balsojuma rezultātu, kā to prasījusi Pietikainens kundze. Es prasīju sekretariātam grozīt protokolu, lai oficiāli ierakstītu šo prasību, ka viņa vēlējās balsot par šo ziņojumu. Saskaņā ar procedūru tas, protams, nemaina balsojuma iznākumu, tāpat kā tas notiek plenāru sēdē, un tā to arī skaidroja tehniķis, ka balsošanas iekārta strādāja. Līdz ar to mēs iekļaujam protokolā šo prasību. Un tagad es protokolu uzskatu par apstiprinātu, ja nav iebildumu. Jā, paldies. Tad 10. septembrī koordinatu sanāksmē pieņemti lēmumi. Jūs saņemsiet vēstuli par lēmumu stingri īstenot automātisku uzstāšanās laiku sadali, to jau mēs sākam izmantot vakar, vēstuli e, esam sagatavojuši un tā drīz tiks izsūtīta. Viedokļa apmaiņa komitejā ar ECB priekšsēdētāju un sekretariāts šobrīd e, izskata, kuri datumi būs pieejami. Publiskā uzklausīšana ar SRB priekšsarētāju Elki Königu ir paredzēta 9. novembrī. Ārējais informatīvais dokuments, IGO atbalsta vienība to sagatavos ar SRF nepieciešamajām lietām, cik dārgi ir noregulēt banku un par valsts atbalstu banku lietās. Tālāk sadalījums ziņojumiem RFS eh, fonda un bija ir EPP, Eiropas pusgads ekonomiskai politikai 2016. gadiem sociāldemokrāti, 2014. gada budžeta izpildi, trīs EZA e birojas. Uh, uh, uh, pēc iespējas drīzāk tiks organizēta viedokļa apmaiņa ar Dombrovski un Moskovisī. Mēs mēģinājām to organizēt jau šodien, bet, diemžēl, eh, komisāri nebija pieejami šodien, un tad mēs nevarējām to šodien izdarīt, un mēs uzskatījām, ka nav uh, labi ats, atcelt to. Tā kā mēs turpināsim uzturēt kontaktu ar abiem komisāriem un e, organizēsim pavisam drīz šo diskusiju slēgtām durvīm. Komisija pagājušajā nedēļā atsūtīja vēstuli par papildu e, kritēriju iekļaušanu makroekonomiskā līdzsvara salīdzinošajās tabulās. Komisija plāno šos indikātors iekļaut nākamajā ziņojumā, kas tiks izdot novembra beigās. Pirms atbildēt uz šo vēstuli ekonu komiteja lēma konsultēties ar Empulu komiteju. Un um, viņu uh, direktors uh, vai būtu jā, jāuzaicina uz ekonu komiteju visdrīzāk 10. novembrī. Īrijas deputātu uh, pieprasījums e, par ECB lomu īrijas banku krīzē. Šajā jautājumā koordinātori lēma, ka šis jautājums būtu jāskata monetārajā dialogā ar ECB, kas notiks šobrīd uh, Eh, plānots vismaz 12. novembrī. Kas attiecas uz EZA termiņu beigām, eh, publiskās uzklausīšanas, nevis tādas viedokļa apmaiņas kā vakar, bet eh, ne tikai priekšsarētā amatām, bet arī rīkotāju direktoram. Un mēs jau pieņēmām 2016. gada ekon kalendāru. Tie bija paziņojumi, uh, Tagad varam ķerties klāt pie desmitā punkta mūsu darba kārtībā. Izskatīsim eh, Braina Heiza ziņojumu projekta papildu pensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību. Tā ir pārstrādāta redakcija, ļoti svarīgs dosjē, un dodu vārdu Brainam. Uz cik minūtēm? Cik eh, ziņojotājiem laiks? es jau prasīju sekretariātam, jums ir jābūt gatavam šeit eh, laika sadalījumam, jo savādāk es nevaru piemērot eh, noteikums. Es negribu pats pārkāpt koordinātoru lēmums. Paldies priekšsarētāji par šo dāsnumu, augsti novērtēju to. Vēlos eh, sākumā jau uzreiz sacīt, ka ar prieku prezentēšu jums šo ziņojumu, tāpat arī uh, Empel eh, eh, un FEM komitejas eh, ir sagatavojuši interesants ziņojums, kur, ar kuriem mēs iepazināmies, gatavojot šo ziņojumu, kā kolēģi noteikti zina. Es jūlija pēdējā nedēļā publicēju savu šo ziņojumu, un es jau esmu pārliecināts, ka jūs vasaras laikā esat to izlasījuši. Kā es minēju, priekšsarētāji, ir demografiska krīze, kas ietekmē Eiropas sabiedrību. Um, atkarība uh, vecumā um, proporcijā pret jauniešiem pieaug aizvien vairāk. Um, tādēļ ir aizvien grūtāk veidot pensiju uzkrājumus un arī zemās procentu likums neļauj pensiju fondiem uh, izpildīt uh, tās prasības, uh, Eh, kādas šobrīd tiek uzstādītas. Eh, papildu pensijas ir, eh, arotpensijas ir ļoti svarīgs ienākuma avots, un mums ir jāicina cilvēkus uzkrāt līdzekļus, un AIOP, protams, pat neatrisinās arotpensiju problēmu. 2003. gadā direktīva bija pirmoreiz pieņemta, 2014. gadā bija pārstrādātā versija, kas mums ļauj eh, konsolidēt eh, šo situāciju savā ziņojumā es ierosinu normatīvas izmaiņas, kas padarīs ārodu pensijas pieejamākas, taisnīgākas un drošākas. Ar šo regulējumu mums vajadzētu ļaut cilvēkiem vieglāk piekļūt ārodu pensijām, nevis radīt birokrātiskus mūrgus pensiju fondēm. Nevajadzētu būt papildu izmaksas iekļaut e, pensijām e, esmu prioritizējis sešas jomas un vēlos individuāli pieminētās. Ja vispirms par individuālo dalību valstu pensiju sistēmu ievērošanu un ņemšanu vērā. Šobrīd dalību valstīm ir pilnīga brīvība organizēt savu pensiju sistēmu, kā tās vēlas. Šāda norma ir jā, jāciena un jāievēro. Esmu pārliecināts, ka šī direktīva balstās uz principiem, nu un tai nav viens risinājums, kas der visiem, kā jau tas nesen tik sacīts Otrakārt, eh, par izvairīšanos no maksāt spējas divi prasības. Eh, es neesmu eh, piemērojis savā ziņojumā šīs prasības pret AIOPS, un man prieks, ka padomu un komisija to nav prasījusi. Maksāt spējas prasību ievērošana prasītu papildu izmaksu ieviešanu arot pensijām, neuzlabojot to drošību Arotpensijām ir īpaša loma, jo tur eh, ir īpaši svarīga sociālo partneru loma. EIOPS eh, vadīšanā. Tie ir atšķirīgi no parastiem apdrošināšanas produktiem. Savos grozījumos esmu centies parādīt sociālo dabu šīm pensijām. Tālāk par pārobežu aktivitāti. Tā ir viena no jomām, kur Eiropas Savienība var veicināt eh, patiesu vienotā tirgus esamību arotpensijām. Kopš 2003. gada, kad tas kļuva iespējams, eh, šī darbība ir bijusi ļoti ierobežota. Noteikumi ir jāpadara skaidrajoki, tādēļ ieviesu definīciju pārobežu aktivitātei. Tāpat arī centos sniegt skaidrākas definīcijas par eh, uzņemošo valsti un viesu valsti Kas attiec uz pensiju schēmu pārcelšanu, komisija ir ierosinājusi noteikums, kas būs piemērojams tikai pārobežu pārnesēji. Es aicinu to piemērot arī iekšzemes pensiju sistēmām, jo šādi noteikumi varētu padarīt eh, pensiju schēmu pārnešanu drošāku. Nevajadzētu dalību valsts iekšēnē būt zemākajiem standartiem nekā starptautiski. Tas nāks par labu visiem. Komisijas priekšlikumā rakstīts, ka pārobežu arotpensijām ir jābūt pilnībā finansētām visu laiku. Kā mēs dzirdējām publiskajā uzklausīšanā priekšsarētāji, tas ir viens no lielākajiem šķēršļiem pārobežu aktivitātei. Savā ziņojumā es aicinu visus, gan iekšzemes, gan pārobežu arotpensijas, eh, tam jā, ka tām jābūt finansētām tad, kad tiek uzsākt jaunā schēma. Tāpat par informāciju, kas tiek sniegta Komisija ir iekļāvusi vairākus jaunus pāntus un prasa standartizētu ikgadēju paziņojumu. Kaut arī es piekrītu mērķim labāk informēt eh, cilvēkus, tomēr nav nepieciešama tik detalizēta noteikuma par ziņojumu sastādīšanu. Ņemot vērā atzinumu no nodarbinātības komitejas, es ierosinu vienu pāntu, uh, Eh, kas eh, skartu šo jautājumu. Ar to varētu pietikt. Šajā pantā tad būtu uzskaitīti galvenie principi, kas sniedz būtiskāko informāciju labumu guvējiem. Piektkārt, eh, labākās prakses apmaiņas ar dalību valstīm. Eh, pensiju sistēmas ir atšķirīgas Eiropas Savienībā. Dalību valstīm ar sen izveidotām pensiju eh, sistēmām vajadzētu sadarboties ar citām dalību valstīm, apmainoties ar labāko praksi. Un šīs direktīvas kontekstā es ierosinu izveidot augsta līmeņa darba grupu, kurā dalību valstis var apmainīties ar labāko praksi, eh, nemainot savus pensiju, papildu pensiju kapitāla uzkrāšanu darbību. Tālāk par deleģētiem aktiem visbeidzot Komisijas priekšlikumā ir paredzēta virkne deleģēto aktu, deleģētie akti par riska izvērtējumu un arī par eh, pen, papildu pensiju kapitāla uzkrāšanu. Eh, tā kā šis jautājums ir dalībvalsts kompetencē, es eh, lēmu, ka deleģētie akti šeit nav labākais risinājums, un tā kā tie ir svītroti sākotnējā ziņojumā, Es ierosinu eh, AIOPAI eh, nepieņemt eh, vadlīnijas šīs direktīvas kontekstā. Protams, priekšsarētāji es labprāt uzklausīšu savu kolēģu sacīto, esmu ar viņiem cieši sadarbojies, respektīvi ar ēnu referentiem, un esmu atvērts labiem, labiem ierosinājumiem, risinājumiem, un mans mērķis bija panākt pēc iespējas plašāku vairākumu šajā komitejā un arī parlamentā kopumā ar šim ziņojumam, jo uh, Eh, nopietni pievērsties papildu pensijai un arodu pensijai, tur, tur ir nepieciešams vairākums. Paldies! Eh, protams, ka es piekrītu eh, jūsu viedoklim. Es ar labprāt redzētu lielu vairākumu un tālāk vārds tiek dots Polam Tangam un tagad pieci minūtes katram runātājam. Tas tiks automātiski uzraudzīts. Oh, thank you, Chair. And... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Brian, tev kā referentam par ziņojumu. Jāsaka, ka e, direktīva, tās pārstrādātā versija sāka no tā, no nepareizās puses. Divreiz tika veikta ietekmes izvērtēšana un komisija joprojām tomēr uzstāja uz e, šo tekstu. Jāsaka, kaut gan tāpat laikā ir bijis diezgan liela e, opozīcija šādai diezgan piespiestai virzībai. Uh, Manuprāt, eh, ziņojumā Brajans ir eh, ienesis labāku līdzsvaru. Tur tiek atstīt, atzītas eh, dalību valstu atšķirības un ir daudz dažādas institūcija, kas tagad cenšas to mainīt. Un AJOPS, manuprāt, jāsaprot ļoti svarīgi, ka tās ir sociālas institūcijas, nevis kādas finanšu organizācijas, un tās ir tieši paredzētas sociālajiem partneriem. Uh, Šis ziņojums cenšas veicināt arī pārobežu sadarbību aktivitāti, tātad daudz tādā labākā veidā, kā to ir paredzējusi Eiropas komisija. Tāpat laikā nav vienmēr skaidrs, kādi ir pārobežu šķēršļi. Tas varbūt nedaudz atšķiras no strādājošo mobilitātes, bet šeit ir runa par institūciju mobilitāti. Un šķiet ir jau pieredze arī ar multinacionālām firmām un tāpat ar dažādu, teiksim, filiāļu organizācijām, ka tām nav tāds vienots veids, kādā veidā, teiksim, darboties, un tas pats attiecas arī uz pensiju schēmām. Un, ja mēs padomājam, tātad, ja valstī ir pensiju schēma, tad pensiju administrēšana atšķirsies katrā dalība valstī, un uh, Mm, tā viss salikšana kopā nedod tādu lielu guvumu. Protams, aktīvu pārvaldīšanu salikt kopā to, labi, ja to veids, teiksim, Luksemburgā, tas varētu būt ļoti labi, un tas jau arī zināmā mērā notiek. Tātad šo šķēršļu meklēšana, nu, man liekas, ka tā ir tāda laba pieeja, ka tu meklē mērķis un uh, veicini pārobežu tirgu, pārobežu sadarbību, bet nevienmēr ir skaidrs, kādi un kas šie šķēršļi, uh, šķēršļi, šķēršļi ir. Jāsaka, ka visā visamā piekrītu tām sešām izmaiņām, ko Brājans ir ierosinājis, un nedaudz parunāšu arī par atšķirībām. Man šķiet, ka ir labi, ka ziņojumā pirmoreiz parādās nodalījums starp uh, pārrobežu un uh, valsts ietros strādājošiem pensiju fondiem. Bet varbūt jāpadomā tālāk, kāpēc mums ir uh, noteikumi, Eiropas noteikumi dalībvalstīs eh, funkcionējošiem pensiju fondiem, ja pašā dalībvalstī pastāv darba un pensiju likumdošana. Es domāju, ka šo nošķīrumu vajadzētu pavirzīt vēl tālāk un jānodala ļoti skaidri pārrobežu pensiju, pensijas pensiju fondi un eh, Eiropas. Ja komisija varbūt to būtu darījusi jau no sākuma, tad varbūt būtu mazāk eh, pretestības šobrīd. Nu, tā tad tāds pirmais komentārs. Otrais. Un jāsaka, šo punktu nerisina ne ziņojums, ne komisija, bet uh, tas ir jautājums par regulējušu arbitrāžu. Tas arī ir pārobežu jautājums, tas ir Eiropas jautājums. Ir piemēri, kad pensiju fondi, piemēram, pāriet, uh, virzās pāri robežām. Un ne tāpēc, ka viņi grib varbūt, lai viņiem būtu labāks, tā teikt, darbības lauks cilvēkiem, kas ir šajā pensiju fondā, bet vienkārši tāpēc, ka viņi uzskata, ka uzraugs konkrētā teritorijā pārāk eh, stingrs un viņi meklē tātad vājākas uzraudzības teritoriju. Piemēram, Johnson Johnson ir pārgājuši no Nīderlandes Beļģiju un mm, tad jāuzdod jautājums, vai uzraudzība ir eh, tik daudz labāka Beļģijā kā Nīderlandē. Nu, protams, ka nē, vienkārši viņi meklē nu, kaut kādu tādu apkārtceļu. Tā tad tik tālu pa pārobežu jautājumiem. Tālāk. Domājot par šiem šķēršļiem pārobežu darbībai, man šķiet reizēm nav skaidrs, kādas ir prasības eh, pensiju eh, schēmām, ir īpaši jaunā, kuras eh, ir DC tipa un tās varētu būt kolektīvās iemaksu pensijas, piemēram, kas nozīmē, ka dalībnieki uzņemas risku, viņi to tā teikt var arī eh, salikt kopā, akumulēt, bet viņi uzņemas risku. Un man šķiet, ka ja būs pārobežu iestādes, tad tās būs, eh, teiksim, DC tipa pensiju schēmas, un mums nāksies noteikti minimāls prasības šīm eh, pensiju schēmām. Un ziņojumā, man liekas, ir minēta komunikācijas ar valdībām, bet arī es gribētu uzsvērt, ka mums ir nepieciešama labāka informācija par investēšanu, jo Jā, investīcijas no pensiju fondu puses, tā tad šādas iespējas tiek meklēts, vai labāk būtu investēt, teiksim, kādās eh, ieguvas eh, vietās, eh, raktuvēs vai kur citur. Nu, katrā ziņā es domāju, ka šis aspekts arī varbūt ziņojumā būtu jāapskata un jāuzlabo. Um, Ashley Fox. Paldies, Ashley Fox. Nākošais. Paldies, priekšstādātāji. Un gribu arī pateikties Brainam par ziņojumu un eh, paldies, ka Brains tikās ar mani pirms tam jau, lai ņemtu vērā dažus priekšlikumus pirms savu ziņojumu projektu publicēšanas. Kā jau Brains labi zina, esam pilnīgā pārliecināts par to, ka šis tiesiskais regulējums dod pievienoto vērtību, bet Ņemot vērā pašreizējo tiesiskā regulējuma pamatu, es domāju, ka Brājana ziņojumā ir ļoti loģiski ierosinājumi un tur ir aplūkoti daži no tādiem ļoti negatīviem, vājiem aspektiem sākotnējā komisijas priekšlikumā. Man šķiet, priekšlikumā ir ļoti tāda uh, loģiska pieeja. Uh, uh attiecībā uz uh, benefit statement, tātad labuma guvuma paziņojumu šiem pensiju fondiem. Tāpat arī pozitīvi vērtē, ka tiek atcelta prasība visām personām Uh, kas vada institūcijas, ka viņiem ir jābūt ar kādiem profesionālām iemaņām, zināšanām. Brajans vērš uzmanību uz uh, valdes kolektīvajām uh, zināšanām, ekspertīzi un tieši tāpēc arī strādājošie pārstāvjiem vajadzētu turpināt līdzdarboties šajās schēmās. Tiek aplūkotas dažādas izmaksu formas, dažādākas nekā komisijā, tāpat arī uh, 22. pants uh, tiek apskatīts un uh, tāpat arī 76. pants. Ieskatējuši dažas jomas, kuras joprojām rāda bažas man un manai grupai. Tā skaitā tā prasība, ka visām institūcijām ir jānozīmē depozitārijas, kas uh, radīs papildus izmaksas ar mazu ieguvumu dalībniekiem. Šis jautājums ir īpaši būtisks apvienotajai karalistei kur eh, valdība ir ieviesusi tādu automātisku pašiesaistības sistēmu pensiju schēmās. Manuprāt, tā ir eh, laba doma. Mēs gribam, lai visi strādājošie būtu iesaistīti šajās pensiju schēmās, bet lai tas būtu veiksmīgi un lai varētu uzlabot eh, šos pensiju nosacījumus, ir īpaši mazāk apmaksātiem darbiem, nav nepieciešams radīt papildus izmaksas šīm pensiju schēmām. Man arī satrauc tas, ka pilnībā finansētas prasības eh, piemērošana jaunajām schēmām varētu radīt tādas neparedzētas sekas. Ir jāstrādā, lai mēs varētu eh, labi saprast, ko nozīmē jauna schēma, new scheme, kā to definēt. 30. 13. pānta paplašināšana iekļaujot visus transfers, ne tikai pārobežu transfers pensiju schēmām, tas varētu radīt problēmas eh, schēmām, kas tiek izveidotas trasta veidā. Piemēram, ir dažādi transferu scenāriji, apvienotās karalists pensiju fonda organizācijām, kur pagaidām netiek prasīta priekrišana, bet ko joprojām um, garantē, piemēram, aktuāras certifikācija vai citi pasākumi, mums vajadzētu respektēt uh, dalībvalstu sociālo un darba tiesību regulējumu. Un visbeidzot, riska novērtēšana pensijām 29. pants. Tātad Tur ir virzība pareizā virzienā, bet domāju, ka varētu darīt vairāk, lai dalību valstīm un to kompetentām iestādēm, kuras vislabāk saprot konkrētos riskus, ar ko saskarās eh, individuāla pensija fonda, tātad, lai viņiem būtu brīvība noteikt eh, konkrētas prasības, lai, kuras tiks iekļauts risku novērtēšanā. Priekšstādātājs ļoti novērtēja sadarbību ar Brajanu un citiem ēnu referentiem un eh, ceram arī uz labu sadarbību turpmāk. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, neredz Aldes ēnu referentu. Miguel Urbán, lūdzu. Hola, presidente, muchas gracias. En primer lugar, eh, agradecer eh, al ponente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam par darbu, ko viņš ir veicis, izstrādājot šo ziņojumu projektu un par dažādajiem grozījumiem, kas tika uh, mums nodoti. Daudzi no šiem grozījumiem uzlabo komisijas sākotnējā priekšlikuma, bet joprojām mums rada bāžas vairāk momenti, un tad par tiem arī gribētu šeit runāt. Pirmkārtām par otro pīlāru un Eiropas mērogu. Mēs uzskatām, ka pensiju sistēmu jāstiprina, bet to nevar darīt, veicinot privātus fondus. Manā valstī pirms kādiem 30 gadiem bankas izmanto dažādas reklāmas, lai piesaistītu dažādas privātas pensiju fondus, un viena lieta, kas šokēja mani, ir tāda, ka jā, bija skaistas bildītas un attēli, kuros uh, bija gados vecāki cilvēki, un uh, Un tad tur parādās dažādi uzraksti, ka jums vajag sākt uzkrāt, veidot savu pensiju. Manam tēvam bija valsts pensija, nebija nekāda privāta uzkrājuma, un viņš bauda tādu labu nodrošinājumu ar šīs valsts pensijas palīdzību. Un es domāju, ka krīzes apstākļos valsts pensijas ir demonstrējušas lielāku stabilitāti nekā privātās pensijas. Spānijā tikai 1,6% privāto pensiju, kas eh, tiek eh, veidots jau 15 gadus, tātad tās ir uzrādījušas labāks rezultāts nekā privātās. Un eh, daudzos gadījumos šie fondi tātad valsts pensiju fondi vai darba vietu pensiju fondi demonstrē tādus ļoti labus pasākumus, tīri arotbiedrību izteiksmē, bet tāpat laikā tos arī dažkārt nu, nelabvēlīgi, ļaunprātīgi izmanto. Bieži vien šos fondus izmanto, lai finansētu, teiksim, konkrētā uzņēmuma finansēšanu un tādā veidā arī tiek ierobežot strādājošo mobilitāti. Mēs uzskatām, ka nepieciešams definēt noteikumus, kas dod priekšroku darba vietu pensiju schēmā, kas piekopja tādu pozitīvu, labu praksi. Tā piemēram, kolektīvo līgumu slēgšanas eh, ziņā un eh, nedrīkst pieļaut to, ka šos fondus izmanto, lai palielinātu konkrētā uzņēmuma pašu kapitālu strādājušos jāiesaist šo pensiju plānu pārvaldībā un izcelsmes valsts ir tā valsts, kuras noteikumi ir jāņem vērā un jāpiemērā, bet tas atkal neatiecās uz uh, saņēmēju valstu, un es domāju, ka tas atkal veido tādu neveselīgu konkurenci. pensiju fondu pārvaldītāji nu, pāriet uh, uz tām valstīm, kur uh, regulējošie noteikumi ir vājāki. Mūs uh, ļoti satrauc šī loģika, kas arī tiek realizēta. Mēs uzskatām, ka te pastāv liela riski, pastāv liela spekulācijas un riska investīciju iespējas. pensiju fondi šādā veidā tiek izmantot, piemēram, Grieķijā, lai investētu, piemēram, ieročos. Mēs uzskatām, ka būtu labi, ja būtu Eiropas mēroga regulējums, lai ierobežot šādas spekulācijas un lai nodrošinātu šādu pensiju fondu dzīvotspēju, jo, ja tie tiek ļaunprātīgi izmantot, tad tam būs negatīva ietekme uz izaugsmi un darba vietām. Mēs uzskatām, ka strādājošo tiesības būtu pārnesamas starp dažādām valstīm no vienas uz otru, bet to nevar izmantot kā tādu uh, vīģis lapu, lai aizklātu pensiju fondu izmantošanu. Un visbeidzot uzskatām, ka sociālajiem partneriem, un šeit priekšstādātājs pārtrauc runātājs. Šis ir jauns noteikums, saka priekšstādātājs, tas ir jauns noteikums, un man tas ir jāievēro. Nu, tas Marijas. Eihaut, sorry, Bas Eihaut. Eihaut kungs. Thank you, Mr. Chair. Um, well, for... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos paties Eikungam par ļoti labu sadarbību. Man liekas, tiešām tas visus veids, kā mēs varam šo jautājumu tālāk virzīt. Un es arī labprāt ir piedalīšos turpmākajās sarunās ar visiem ēnu referentiem lai mēs arī pierādītu par komisiju, ka varu, ka mēs uh, nevis vienkārši piedāvā kaut kādas traks idejas, bet mēs tiešām mēģinam samazināt nevajadzīgu administrīvo slogu, uh, īpaši IOP jautājumos. Un uh, te vēlos pievērsties konkrētam jautājumam. Kādēļ vispār ar to nodarbojamies? Kādēļ šis pārskatītais variants? Nu, tev atbildes niedz dažādi veidi grozījumi. Un reizē tas ir papildinātās par mūsu stādītiem mērķiem. Es nedomāju, ka galvenais mērķis būtu iekšē tirgus stiprināšana. Tas nav īsti galvenais mērķis. Vismaz ne šai pārskatītāji direktīvai. bet eh, mērķis ir cits - caurskatāmības un uh, saprotamības līmenis. Tas ir galvenais uzdevums. Nu, jo vienotais tirgus, nu, tas, protams, ir pakārtots, jeb, nu, tas ir tāds attālināts mērķis. Labi, mēs varam atbalstīt daudzus grozījumus, mana politiskā grupa, bet ir jautājumi par atsevišķiem uh, kurus mēs nevaram tā pieļaut. Mēs uzskatām, ka starp pauģu solidaritāte ir eh, nu, tāds ļoti nopietns princips sabiedrībā, un to nevajadzētu atcelt. Tādēļ otrais pilārs nekādā ziņā šo principu nedrīkst likvidēt un arī šo starp pauģu atbildību nevar pacelt tikai uz privātu sektoru pleciem. Tādēļ jau arī apsvērumu punktos mēs norādām, ka mēs neuzskatām, ka šāda virzība būtu vēlama. Tālāk, kur mēs skatāmies, šī frāze pilnībā nodrošina līdzekļus jebkurā brīdī. Nu, tas tā tas ir rots, bet šī ideja paliek tātad, ja? Uh, Mēs vēlamies skaidri pateikt, ka ir, protams, jānodrošina, ka um, pensiju fondam ir vienmēr pietiekami daudz naudas, e, jo nu, to pieprasa paši e, lietotāji. Viņi garu arī vienmēr uzskata, ka, ja reiz viņi rēķinās ar šo summu, tad viņam tā arī ir pieejama jebkurā brīdī. Tālāk, atgūšanas plāns un kā vispār nodrošināt ilgtermiņā, ka pensiju fondiem ir nepieciešama līdzekļi vienmēr pietiekoši apmērā. Nu, redziet, mēs skatām šo par ļoti nozīmīgu jautājumu, un te mūsu viedokļi atšķiras ar referendu. Tālāk. 29. pants. Referents svītro sevišķās prasības, kas saistās ar kapitāla riska prasībām. Atkal, tie ir jautājums par ilgtermiņu Mums ļoti patīk šī komisijas ideja, un tādēļ mums nepatīk, ka referents to ierosina svītrot. Labi, pie tā vēl atgriezīsimies. Mēs uzskatām, ka īstenībā tas ir tieši ļoti svarīgi, ja skatāmies arī uz pieņemamiem aktīviem. Ja, piemēram, pensiju fonds sāk pārāk daudz investēt fosilajā enerģijas avotos, kas neatbilst arī vairs vides un klimata politikai, nu, tas arī ir jāņem vērā. jo mēs saprotam, ka tāds ir, ka ja viņi pārāk daudz aiziet nepareizā virzienā, mēs varam tad viņus vismaz ierobežot. Tagad ir jāskatās arī šādi plašākais konteksts un plašāki apsvērumi, un nekādā ziņā nedrīkstam svītrot šos klimata pārmaiņu saistītos riskus, kā tu ir referents. Bet vēlreiz atgriežoties pie caurskatāmības, tas tiešām ir pats svarīgākais punkts. Mums ir jāzina, kāds risks uzņems um, fonda dalībnieks. Un kādi aktīvi tad ir pieejami IOP ietveros? Lūk, nu, tas pats svarīgākais, ko mēs vēlamies uzsvērt šajā uh, priekšlikumā. Tas arī viens no galvenajiem mērķiem, kāpēc vispār šis pārskats tiek veidots. Un mēs labprāt sadarbosimies arī turpmāk ar referentu. Un es domāju, mēs atradīsim vidusceļu. Paldies, tālāk sadaļā brīvais mikrofons. Kopējais laiks 5 minūtes. Un sākam ar Marijas kungu. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies referentam kungam par sagatavoto ziņojumu. Tas ir svarīgs vairākas uh, lietas. Pirmkārt, es piekrītu, ka tiešā saikne starp pensijām un uh, zemo dzimstību Eiropā. Tas tiešām ir Eiropas mēroga jautājums. Nu, protams, jo lielāks bezdarbs, jo mazāks iemaksas pensiju fondā. Atkal jaunas problēmas. Un dažkārt Tas, ko sacīja pats referents. Nu, katra dalībvalsts pat, protams, var noteikt savus kārtības noteikumus e, IOP darbībai. Vai tas tiek savilkts vienā kopā sistēmā ar valsts pensijām, vai tiek turēts atsevišķi, nu tas ir kāds valsts darība. Bet vēl Grieķijā mums ir cita sistēma šobrīd. Jo mums, protams, ļoti spēcīgi ir izteikts sezonālais raksturs. Un tas, kas tiek uh, pensiju iemaksas, nu, tas jau īstenībā ir atrunāts tāds jau 12. jūlijā jaunajā vienošanās uh, kārtībā. Un to mums uzspiež kreditori. Viņa atsauc uz 43, 45, 2015, un tas ir tad pieņemtais likums jaunais, lai mēs varētu saņemt šo 7 miljardus no Eiropas uh, finanšu stabilitātes instrumenta, lai varētu veikt maksājumus Startautiskam valūtas fondam un Eiropas centrālbankai. Un tādēļ īstenībā mums vajadzēja uh, šos līdzekļus tieši arī ņemt papildus vēl no profesionālajām, jeb aroda pensijām. Turklāt kredīt uh, devēji, kreditori ir arī speciāls noteikums izstrādājuši mūsu veselības budžetam. Un sanāk, ka ir samazināts atkal pensijas. Un toreiz jau to uzspied trojka. Un tālāk par pašām pensijām. Un atkal jau ir pieņemtais likums 43-46, trešās saprašanās memorands. Un tāds sanāk, ka visas Grieķijas pensijas ir samazinātas. Turklāt, ņemot vērā arī augsto bezdarbu, pensiju fondi vispār gandrīz nu, ir uz sabrukšanas robežas. Te nav runa vairs tikai par iemaksām, kuras vairs neņem vērā, bet papildus nāk cita problēma klāt. Šīs pensijas tika izmaksātas ņemot vērā personas ienākumus. Ja kādam tiek pierādīta, ka viņam ir cita veida ienākumi, tad viņam samazina vēl vairāk pensiju. Beigās jūs saņemat 370 eiro pensiju. Un īstenībā 80% pensionāru saņem mazāk par 700 eiro pensijām. Un šis jaunais memorands par ko ir vienojušas visas tagad parlamenta gandrīz partijas, mums tad būs reālā pensija 370 eiro. Līdz to pilnīgi sagrautiek šī pensiju sistēma. Un tā nebija paši Grieķijas lēmums, tas ir pretēji Grieķijas demokrātiem. Nu, tā kā teorētiski svētdien mums būs vēlēšanas, bet, gudīgi sakot, lēmumi taču ir pieņemti attiecības nākošajiem trim gadiem. Un tas viss ir ļoti precīzi atrunāts arī šajā jaunajā saprašanās memorandā. Tātad grieķiem vienkārši jānobalso mm, par to, ko Trojka uzsviež. Trojka pati nosauc, protams, to par uh, vēlēšanām, bet grieķi vienīgais var, nu, tad iecelt tāds pārvaldnieks šam, šai izstrādātajai programmai. Un tādā veidā šiem vēlēšanu soli viņi vienkārši apstiprina jau pieņemtos lēmumus. Tāda ir grieķis realitāte. Paldies tālāk, Tomas Mans. Paldies, priekšsēdētāji. Brian, tevi daudzi slavēja, un arī es tevi ne, mm, tāpat paslavēšu, uzskatu, ka tas ir ļoti līdzsvarot ziņojums. Un tas bija tiešām liederīgi arī diskutēt par šiem jautājumiem. Mēs redzam, dalībvalstīs situācija ir milzīgi atšķirīgs. un to, to arī godīgi atspoguļo savā ziņomā. Te nav tāds visiem vienots risinājums iespējams, te ir jānāk par precīziem um, risinājumiem. Mana valsts, protams, ir pārdzīvojusi ļoti labu krīzi. Mums bija daudz arī varu bankrot gan lietas, um, bet jāatzīst, ka tas īstenībā papildus gan nesagrāva uh, profesionālās pensijas. Profesionālās pensijas pat piedāvāja papildus drošību daudziem, kas varbūt zaudēs tās darba vietas. Un līdz to tā ir tāda pozitīva pieredze arī ne tikai vāc, eh, mūsu valstī, bet citās. Otkārt, ir ļoti svarīgas dažas lietas, kuras neparādās šeit. Labi, ja mēs runājam par garantijām. Redziet, tas pat ir lieki, jo, kad ir, ja būtu spēkā jau bijusi maksātspēja divi, tad tas radītu papildus milzīgas administratīvās izmaksas. Un tas ir lieki. Īsnībā mums atsevišķās dalībās ir ļoti labu pieredzi līdz šim, pierādījuši, ka pilnīgi var iztikt bez maksātspējas divi. Un tādēļ man ir prieks, ka tu arī tā skaidri ieraksti savā ziņojumā to. Tālāk, kā tad ir ar šo iekšējo tirgu? Mēs vienmēr gribam atrast tādu pārobežu risinājumus. Jāatzīst, ka līdz šim tas ir bijis diezgan neveiksmīgi soļi. Varu jums arī apstiprināt. Iepriekšējās vēlēšanās gan ekokomitejā, gan nodarbinātības komitē mums bija ļoti daudz debašu par pārnesamību. Kādā veidā, mainot valsti dzīves vietu, jūs varat arī pārcelt savas profesionālās pensijas. Un mēs norādījām, labākais risinājums ir, protams, caurskatāmības izveide. Vēl par definīciju. Tu gan to pieminēji savos pamatojumos, ka ļoti svarīgi pateikt, ka te nav runa par finanšu pakalpojumu piedāvātāju sistēmu, bet gan, ka mēs runājam tiešām pār tādu pensiju izveidu arī sociālajiem mēķiem. Es par to arī vēl atsevišķi varbūt savas rakstveidu komentāros a, pamatošu, jo mēs ar to esam daudz runājuši, kas ar to saistās. Tālāk, tur arī norādīja ļoti interesantu priekšlikumu ja šīs sistēmas paliek tik ļoti atšķirīgas. Tomēr mums ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam nodrošināt tādu saskaņot pieeju. Mums būtu svarīgi uzzināt par to visu arī turpmāk, jo iepriekšējos gados mēs par tikā daudz pierunā, runām, bet uh, nu, nebūtu tā, ka visiem būtu vienlīdzīga nu, liela pieredze. Uh, Daudz saka, jā, mēs esam gatavi piedalīties, mēs vēlamies sadarboties, bet mums trūks līdz šim nājas pieredzes, un tāpēc, domāju, tieši to mēs varam pārņemt. Tālāk par bilancēm. Te tu skait to noraidi, šādu pieju, jo tas jau tiešām diezgan tādi pārsteidzoši brīnumi. 12, 11, 12 jautājumi, kuri tad būtu jāatbild Un es uzskatu, ka mm, ir ļoti apsveicami, kā tu norādīji, ar kā jāsamazina draudzētie akti. Komisijai tas ir iemīļots gājiens. Vienmēr viņi vēlas, lai vienpusēji viņi varētu ņemt, veikt kādus vienpusējus soļus uh, risku novērtošanai. Tas pilnīgi lieki, tas pilnīgi nevajadzīgi, un to es skaidri noraidīju, apsveicam. Un vispēcot, Um, arī īstenībā tas, kā šobrīd e, ir šī daudziem uzņēmumiem sarežģīta situācija, saistās ar tieši gandrīz nulles politiku, ko īsteno tātad e, nulles procentu likmi Eiropas centrālās banka noteiktā pamatlikuma daļa. Un šobrīd veidojas e, starp arī sociālajiem partneriem un uzņēmējiem zināms tāds konsens, un es domāju, ja mēs spēsim to turpmāk risināt, mēs panāksim tiešām tādu ļoti spēcīgu Braina Hēsa ziņojumu. Paldies! Paldies! Tālāk analīze Dācis kundze. Paldies! Es neatkārtošu kolēģu argumentus, es daudz kam piekrītu, un es atbalstu Hēsa kungu arī mm, uzstādījums viņa ziņojumā. Uh, un uh, mums uzreiz nopietnas bažas par to, ka nav veikts ieteikums novērtējums attiecīgi par subsidaritātes jautājumiem. Un man ir tiešām prieks, ka skaidri pasaka, ka kopīgi, kolektīvi izvērtēs uh, pensiju fondu valšu uh, reālu profesionalitāti. Īpaši ņemot vērā arī kādas veidos attiecības sociālajiem partneriem. Ja mēs tās atceļam iepriekšējās kapitāla prasības, nu, tad tomēr atzināms bažas. Vai tomēr nevarētu parādīties kāds ar aizmugurs durvīm, tomēr šīs prasības paliek. Tālāk ir daudz rekomendācijas, par ko runā arī kolēģi. Un tikai viena lieta vēl papildus no manas puses. Es runāju par risku novērtējumu. Es zinu, ka Heidskungs nevēlas, lai būtu tur tādas vairāk uh, ierobežojušas normas. Tomēr atsevišķās dalībvalstīs ir ļoti sarežģīta situācija, un pensiju fondu pārvaldniekiem ir grūti novērtēt nopietnus riskus, īpaši tāds, kas saistās klimata pārmaiņām. Jo ir arī nacionālais mērogs un ietvērs, kas skaidri nosaka, kad ir jākoncentrēties galvenokārt uz vidēju ilgumu termiņa interesēm Ja mēs skatāmies 70 lielās profesionālās jau varot pensijas, atzīst, ka klimata pārmaiņas ir tāds ilgtermiņa risks, bet tikai viena no šīm pensiju schēmām piedāvā reālu kaut kādu atspoguļojumu savā ieguldījumu schēmām. Un tas, protams, nav iespējams to ņemt tiešā veidā vērā, uh, Jo, nu, tā ir, ka pensiju fondi, jā, protams, ir darbojas galvenākā īstermiņā un vidustermiņā, bet ilgtermiņā darboties ļoti sarežģīti. Tas iet kopā arī kapitāla savienības priekšlikumu. Un mēs papildus domām gan par infrastruktūru attīstību, gan arī papla, plašāku interesētību visā tajā rīcība politikās, kas tiek izstrādāta arī attiecības pensijām. Bet, referents kungs, es uzskatu, ka jūs ļoti labu darbu izdarījis, un parlamentam būs tiešām latnums un gods apstiprināt. Paldies! Nu, ko tagad vārds noslēgumā referents kungam. Paldies! Paldies visiem kolēģiem par līdzdalību diskusijās. Paldies arī Ekona sekretariātam par milzīgu atbalstu. Paldies arī maniem darbiniekiem. Mēs tā kā turpināsim šeit mūsu dialogu arī turpmāko mēnešu laikā. Tie ir vairāki jautājumi, kur ir varbūt mums tāda plašas vienošanās iespējams, bet nu būs pie daudz kā vēl jāpiestrādā. Īpaši tiem jautājumiem, kur vēl nav skaidra vienošanās. Tomas Mans precīzi pateica, mums ir atšķirīgas sistēmas Eiropas Savienības dalībvalsts starpā. Vispār jau, ko nozīmē profesionālās ja barotpensijas, uh, tur tikai ļoti nelielam skaitam dalībvalstu ir pieredze. Un tām, kurām ir šāda pieredze, jāspēj īstenībā arī pārliecināt citus, ka mēs spējam nodrošināt arī, arī šīs garantijas, ko mēs vēlamies sev un savām ģimenēm. Bet svarīgākais, ka mēs saprotam, ka te mēs runājam gan par papildus arī, lai būtu vairāk ietaupījumu, domāt uz nāk par nākotni personīgiem, un nedrīkst būt, ka veidojas tāds papildus uh, administrīvās izmaksas vēl vairāk nekā līdz šim. Tā ka tur jau tam ir jābūt visam skaidram no pašam sākuma. Tikai aptuveni 4% no Eiropas visiem iedzīvotājiem visu laiku pārceļas no vienas valsts uz otru. Mm, tādēļ ļoti svarīgi, lai būtu skaidra sistēma, ko var piemērot viņu darbam. Lai visiem būtu pilnīgi skaidrs, ka pat, e, paceļoties uz dzīvi citā valstī, viņiem tomēr pilnīgi kurot e, pārliecību, ka viss e, notiks gudri. Grieķijā, protams, darba spēka mobilitāte pieaug Ja skatāmies 2003. gadā, īstenībā tas bija diezgan pārsteidzoši, tur bija tikai 84. Bet vēlāk, kas notiek? Kas notiek? Daudz īstenībā no arotpensiju fondiem ir ASV. Ko tas mums pasaka par Eiropu? Ja tagad ar vienu paliek spēkā daudz regulātorās barjeras, tas, protams, ir pats par sevi milzīgs šķērslis, un tādēļ tieši to pārvarēšana ir ļoti nozīmīga arī nodarbinātības ziņā un darbdevēja ziņā. Mums tātad jāizveido skaidra sistēma, kas iedrošina un kādā ziņā nekavē arī vietējo mērogā profesionālo ja barotensiju sistēmas uzturēšanu. Nu, tad vēl es, protams, neatbalstu daudzētos aktus. Līdz ko mēs pieņem likumu, un to pasakam skaidri, mēs arī pasakam, ko par to domā Eiropas parlaments, nu tad citiem tas ir jāīsteno, un viss. Tas nav būt laba likumdošanas prakse, ka atstāt arī tādu citu nozīmīgu lēmumu pieņemšanu citai iestādēji. Tādēļ mums ir precīzi jāapsaka, ko mēs kā likumdevēji vēlamies redzēt. Protams, esmu pats bijis Nacionālā parlamenta deputāts kā daudz citu kolēģi, Un tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai teksts būtu skaidrs un precīzs. Un ik pa desmit gadiem mēs varētu pārskatīt, kuras lietas darbojas, nedarbojas. Un arī ja pārobežu lielie pensiju fondi iet roku rokā ar nacionālā mēroga pensiju fondiem, nu tas tiešām būtu apsveicams modelis. Mēs varam sastrādāties, mēs varam iekļauties šajā kalendārā, kurš ir diezgan saspringts, bet pats svarīgākais, ka mums ir tāda liela pārliecība un par skaidrība par šo sistēmu. Jo šī skaidrība ir izšķiroši svarīga, lai vispār cilvēku uzdrošinātos investēt, lai viņam būtu arī skaidrība, kāds virzīsies tālāk. Un es ceru, ka šo likumdošanas darbu mēs tieši tad tu iznākumu nodrošināsim. Paldies! Paldies un uh, referentkungs, paldies visiem deputātiem par uh, šīm aglīgām debatēm. Nu, tātad vēl atgādināšu laika grafiku. Grozījuma iesniegšanas termiņš 1. oktobris. Grozījumus izskatīsim 9. un 10. novembrī, ekon balsojums 1. decembrī un plenārsesijā līdz to janvārī. Paldies, un tālāk nākamais darbkārtības jautājums. We can Just one minute wait for. Varbūt vienu minūti mēs vēl varētu pagaidīt Valdi Dombrovski. Es saprotu, ka viņš arī tūlīt būs klāt. Meanwhile, welcome Pierre Moscovici. Tikmēr es eh, sveicu šeit Pierre Moscovici. Mūsu jaunie laika ierobežojumi ir radījuši situāciju, ka mums pat ir viena minūte ietaupīta pēc pirmajām debatēm. Varbūt priekšsaratai gaidošas, varbūt mēs varētu tikmēr izteikt liela atzinību e, par jauno laika grafiku ievērošanu stāt, sāk darbu ne vairāk kā 5 minūtes pēc plānotā un e, runātājiem atvēlēt ne vairāk kā 5 minūtes. Jā, protams, eh, man arī patīk šī sistēma, bet eh, tas nozīmē, ka visiem arī jāpieņem šī pieeja. Problem. So, dear colleagues, we... Dargie kolēģi, sveicu šeit komisijas priekšsēdētāju vietnieku Dombrovski un komisāru Moskovisī. Paldies, ka viņi ir ieradušies uz šo viedokļu apmaiņu par to, kā tiek īstenots piec priekšsēdētāju ziņojums. Pagājušā nedēļā neformālā ekofīna bija atsevišķa darba sesija tieši par šo tematu. Un, protams, ka gan Dombrovskis, gan Moskovisī eh, nāca klajā ar savu skatījumu situāciju. Mēs zinām arī, ka priekšsēdētājs Junkers savā eh, runā par situāciju Eiropas Savienībā eh, pirms plenārsēdes solīja, plenārsēdē solīja pēc iespējas ātrāk solīja sākt īstenošanu, sagatavojot normatīvos priekšlikumus, to mēs arī atzinīgi vērtējam. Tad es arī piedalījos e, debatēs ECOFIN. Manuprāt, e, tas bija ļoti pareizā laikā organizēt šīs debates, Ne tikai tāpēc, ka parlaments arī piedalās eh, piec priekšsarētāju ziņojumā, ne tikai tāpēc, ka eh, parlamenta priekšsarētājs ir viens no šiem pieciem priekšsarētājiem, bet arī tādēļ, ka pirms vasaras pārtraukuma tika eh, apstiprināts Berešas ziņojums un mums bija ļoti skaidra nostāja no parlamenta puses strauji virzīties uz labāku ekonomisku un monetāro savienību. Manuprāt, diskusija, kas mums bija pagājušajā nedēļā arī Luksemburgā, ir bijusi ļoti noderīga. Ne tikai parlaments uzsvēra nepieciešamību, protams, sākt pašu īstenošanu, un uh, ne tikai pirmā līmeņa pasākums, kā tas tika paziņots Junkera uzrunā. Bet mēs arī uzsvērām to, ka ir nepieciešama saskaņotība starp pirmā pasākumu grupu un daudz ambiciozākiem pasākumiem. Protams, ka mēs e, saprotam, ka ir jāvirz uz priekšu, bet ir nepieciešama saskaņotība. Un man prieks eh, redzēt, ka neviens neapstrīdēja šo jautājumu, jo šie jautājumi, konstitucionāli jautājumi ir par EMU padziļināšanu ir ļoti svarīgi, un tam visam jānotiek ES eh, eh, ietvarā. Un parlamentārās leģitimitātes jautājums, Eiropas Savienības pārvaldības jomā, tas ir skaidri Eiropas parlamenta darbības jomā. Kā jau arī Junkers sacīja, un, protams, ka parlaments ir gatavs to apspriest ar nacionālajiem parlamentiem, to mēs citu darīsim šodien pēcpusdien, bet tas, eh, protams, nav saistīts ar um, rūpīgas pārbaudas un leģitimitātes principu Ehm, tajā līmenī, kā lēmumi tiek pieņemti un īstenot. Tā kā vesela virkne svarīgi jautājumi ir apspriesti iepriekšējā nedēļā, tie ir iekļaut 5 priekšsēdē ziņojumā, tāpat arī Berešas ziņojumā. Un, manuprāt, tā ir laba iespēja šobrīd organizēt šo viedokļu apmaiņu ar Valdi Dombrovski un Pieru Moskovisī. Došu viņiem katram piecas minūtes sākotnējai uzrunai, pēc tam būs piecu minūšu sadaļas jautājumiem un atbildēm. Valdi, lūdzu, sāciet. Godātais priekšsarētāji kungs, ekon komitejas deputāti, paldies par šo iespēju piedalīties viedokļa apmaiņā par ekonomiskās un monetāras savienības padziļināšanu. Kā jūs visi to zināt, pirms vairākiem mēnešiem tika prezentēts pieci priekšsēdētais ziņojums, kurā tika izklāstītas vairākas svarīgas idejas, eh, darba virzieni šajā jomā. Un tagad arī Eiropas komisija koncentrējas uz tālāku darbību saistībā pieci priekšsēdētais ziņojumu, nākot klājā ar konkrētiem priekšlikumiem. Ziņojumā tiek ierosināts virzīties uz priekšu divos līmeņos. Pirmajā kārtā tātad līdz 2017. gada maijam ierosināts ir koncentrēties uz to, ko ir iespējams paveikt tūlīt pat, neveicot grozījums līgumos, kaut kas tāds, ko mēs saucam padziļināšana ar darbību, un otrajā kārtā jau tā fundamentāli paskatīties uz EMU eh, e eh, valūtas eh, savienības padziļināšanu, paskatīties, ko mēs varam darīt, lai padziļinātu un stiprinātu šo savienību. Kā komisijas priekšsarētājs Junker kungs skaidri pauda savā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā, ka komisija virzīsies uz priekšu, nu, nekavējoties ar pirmo iniciatīvu pirms nākamā Eiropas pusgada cikla. Mēs jau uzklausījām padomas viedokli neformālajā ekofinā nedēļas nogalē, un tagad ir laba iespēja uzklausīt Eiropas parlamentu viedokli. Un tik tiešām Eiropas parlaments jau ir pieņēmis divus ziņojumus šajā jomā - Pervanšas Berešas ziņojumu par ekonomisko pārvaldību un Zatī ziņojumu par Eiropas pusgadu, kas eh, gan viens gan otrs eh, sniedz eh, svarīgs ieguldījums kāda tad ir konkrētie ierosinājumi, pie kuriem mēs strādājam un eh, kā mēs plānojam īstenot piecpriekšsētais ziņojumu. Vispirms par ekonomiskās pārvaldības uzlabošanu, tās ietvaru uzlabošanu. Mēs jau esam veikuši grozījums Eiropas pusgadā šogad, vairāk eh, koncentrējoties uz atsevišķām lietām, labāk iesaistot Eiropas un eh, dalību valstu iesaistītās puses, puses tā skaitā sociālās partnerus, eh, salīdzinošu analīzi, benchmarking. Tāpat arī cenšamies turpināt šo darbu nākamajā Eiropas pusgadā, lai vēl vairāk koncentrētos uz svarīgākajām lietām, uh, Ehm, ņemt vērā eirozonas un nacionālās dimensijas daudz lielākā mērā. Otrakārt, runot par makroekonomisko pārvaldību, mēs plānojam izmantot makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūras daudz efektīvākā veidā, respektīvi izmantot to pilnībā, jo, kā piec priekšsarētājs ziņojumā ir norādīts, procedūra pastāv, bet šobrīd tā īsti nav izmantota. Viens no tematiem, kas arī šai ziņojumā ir izklāstīts, ir nepieciešami stiprināt konkurētspēju, nodrošināt ilgspējīgu ekonomisku izaugsmi un Eiropas nākotnes pozīciju globālajā ekonomikā. Līdz ar to mēs ierosinam izveidot sistēmu ar nacionālām ko konkurētspējas iestādēm, ar īpašiem uzdevumiem uzraudzīt attīstību, algu un ra ražīgumu jomā un ņemt vērā arī citus faktorus. Kā jau sacīju, mēs arī liksim īpašu uzsvaru sociālā dimensija, stiprinot eh, nodarbinātības un sociālo indikātoru izmantošanu Un arī uzlaboja sociālo partneru iesaistīšanu. Tāpat mēs arī izvērtējam ierosinājumu izveidot konsultatīvo fiskālo padomu Eiropas līmenī, lai nodrošinātu ieguldījumu debatēs par fiskālo politiku. Tā, tai būtu jābūt neatkarīgai iestādei un jāsniedz e, informāciju un ierosinājumu par fiskālajā jomā e, dalību valstīs. Uh, Eiropas komisijā galvenā ekonomiskā analītiķa loma varētu tikt stiprināta. Sagatavojot šīs idejas Eiropas uh, fiskālai uh, konsultatīvai iestādēji. Otrs virziens ir Banku Savienība. Tur jau daudz kas ir paveikts bet joprojām ir vairāk svarīgi elementi, kas pietrūkst. Vispirms mums jākoncentrējas uz to, eh, kā tiek īstenos tas, par ko ir panākt vienošanās, piemēram, EBRD īstenošana, tāpat arī vienotā noregulējuma fonda eh, pietrūkstošais finansējums. Tāpat arī Eiropas depozītu apdrošināšanas schēmas priekšlikums būs divu kārtu priekšlikumā, kā tas minēt ziņojumā. Pirmajā kārtā būtu pārapdrošināšanas schēmas nacionālajām depozītu garantijas schēmām, pārējot otrajā kārtā uz Eiropas līmeņa garantijas apdrošināšanas schēmu. Un turpinām arī strādāt pie demokrātiskās eh, pārskata atbildības, eh, demokrātijas un institūcijas stiprināšanas. Tāpat arī plānojam normatīvo priekšlikumu par Eirozonas ārēju pārstāvniecību, it īpaši attiecībā uz Startautisko valūtas fondu. Bez tam eh, plānojam arī stiprināt Eiropas un eh, par, Eiropas parlamentu, Nacionālo parlamentu un sociālo partneru lomu ekonomiskā pārvaldībā un makroekonomisko lēmumu pieņemšanā. Tāpat mēs arī vēlamies panākt konkrētu progresu Eiropas eh, pusgada jautājumā. Piemērs ziņojumā Eiropas parlaments tiek aicināts plenārsēdē pēc tam, ka komisija ir publicējusi ikgadējos izaugsmas ziņojumus apspriestos. Un tāpat arī par ekonomiskās izaugsmas programmām un to īstenošanu katrā ziņā esmu ļoti interesēts uzklausīt jūsu idejas par šiem jautājumiem. Un pavisam īsi divi teikumi par otro kārtu. Uh, Šobrīd eh, mēs eh, izveidojam ekspertu grupu, eh, lai apspriestu otro kārtu, padziļinātu institucionālu vai padziļinātu skatījumu uz ekonomiskās un monetārās savienības struktūru, un komisija gatavo balto grāmatu par otro kārtu līdz 2017. gadam. Ar to es šobrīd beigšu un atvainojos, ka nedaudz pārsniedz laiku. Priekšsēdētājs, paldies! Piers Moskavisī. Paldies, priekšsādātā cienījumiem deputāti, dāmas un kungi. Es arī pateicos par šo uzaicinājumu un ar eh, prieku to vienmēr pieņemu un ierodos pie jums. Eh, šis uzaicinājums nāk īsti laikā, kā valdes teica, jo mēs eh, vedam savus konsultācijas, vai varētu struktūrētā veidā veikt šo pārskatīšanu. Tā tad no vienas puses šis ir tāda administratīva fāze, izstrādājot tādu kā ceļa karti, bet no otras puses arī tāda politiska fāze, jo tieši tagad mēs Eh, sāksim identificēt un diskutēt par dažādām opcijām, tāpat arī par laika grafiku, tālāk izvēršana Ekofins un Eirogrupa eh, sestdien tikās un eh, veicīja viedokļu apmaiņu par šo ziņojumu, valdam ir savu pienākumi, viņš tur ir galvenokārt atbildīgs un mēs strādājam visu laiku uzturot saikni. Eiropas ekonomiskā un monetārā savienība, nu, nu jāsaprot, ka mēs esam situācijā, ka 19 dalību valstīs eiro ir kā valūta, mēs nevaram tagad kāpties kaut kā atpakaļ, bet esam izgājuši tādu smagu krīzi Grieķijā, kas pierāda, ka uh, kopējās valūtas uh, pārvaldība nav tāds viegls process ne tīri no ekonomiskā, ne arī no demokrātiskā viedokļa. Un piecu priekšsādātāju ziņojums arī ir tieši paredzēts, lai rastu atbildes šādā situācijā. Interesanti ir tas, uh, ka. Uh, ir eh, dažādi ziņojumi, kas agrāk ir izstrādāti, kas tā arī palikuši plauktā, bet šajā gadījumā mums tik tiešām ir tāds pienākums eh, dot tādu politisku atspērienu un eh, spēku, un es domāju, ka piecu prezidentu ziņojums ir līdzsvarots, tam ir tāda atjaunāta arhitektūra, tas ir līdzsvarots, jo tas ierosina divas fāzes mm, kas tiks izietas secīgi, bet papildinoši tātad pirmajā tiks liks, likta mm, liks uzsvars uz izaugsmu un konverģenci, un otrs padziļināt solidaritāti un jaunas demokrātijas formas. Te es gribētu e, paust tādu personīgu pārliecību, ka ir jāsāk, protams, ar pirmo fāzi, bet tad drīkst zaudēt no skatu šo otro fāzi, jo šis ir tāds saistīts projekts arī politiskā izteiksmē gan politiķiem, gan arī e, pilsoņiem. Uh, Un te es varu piekrist arī jau vicepriekšsādātāju teiktiem par šīm fāzēm. Tātad par pirmo fāzi gribētu paust dažus savus uh, komentārus. Pirmām kārtām tātad jāpaveic banku savienību un jāveic, uh, tas ir zināms tests mūsu solidaritātei un vēlmē virzīties uz priekšu. Te nepieciešams uh, politiskais konsensus, tur neko nevar atļaut tādas nejaušības ziņā un. Uh, ir nepieciešams noguldījuma garantijas, kas ir tas trešais stūrakmens Eiropas Savienības eh, banku savienībā otrām kārtām. Jautājums par Nacionālo konkurētspējas iestāžu kompetenci un darbību pirmās eh, diskusijas parāda, ka mm, diezgan mm, ierobežot šīs eh, pilnvaros varētu būt, bet es domāju, ka tas varētu būt spēcīgs, labs instruments, lai varētu stiprināt konkurētspēju un mūsu izteiktās rekomendācijas, un lai šis mandāts tāpēc būtu nepieciešams pēc iespējas plašāks, lai tur varētu iekļaut arī algu jautājums, teiksim, lai tur varētu arī risināt ar produktivitāti saistīts jautājums, izskatīt tur dažādas elementus, tāpat arī inovācijas, un es gribētu pievienot klāt arī sociālo dimensiju. Tātad šīs iestādes kādā formā, kā tā varēs eksistēt. Uh, Tātad arī te jautājumiem jāiet pragmatiski un nedrīkst domāt, ka viens risinājums derīgs visiem, jo, jā, ir eh, dalība valstīs kaut kādas eh, struktūras, bet nav nekāda iemesla uzspiest katrai dalība valstī vienu modeli. Tātad eh, tālāk. Eiropas uh, Savienības vai komisijas uh, ietvaros tiek pieņemti jauni lēmumu par budžetu un atkal dalību valstu līdzdarbību. Viens jautājums, kas rodās, kāda būs komisijas atbildība un kā tiks ievēroti komisijas noteiktie noteikumi, izveidot šīs jaunās struktūras. Tā tad atkal, protams, risk, rodās risks, ja vairāk ir šāda organizācija, ka izkliedējas šie atbildība. Tā tad ir nepieciešama saskaņotība ilgtermiņa darbībā, tā tad ir jākoordinē šī pirmā un otrā fāze. Uh, jādomā tālāk par Eiropas Savienības uh, budžetu, un katrā ziņā es šeit domāju par tādu neatkarīgu struktūru, kurai vajadzētu būt uh, komisijā vai, teiksim, vai kaut kur tā teikt, tuvu komisijai. Tāpat arī par konverģenci uz augšu komiteja izskata Eiropas uh, Uh, semestra uh, rezultāts. Es domāju, ka te ir tāda zinām vienprātība arī Ekofin grupā, ka mums ir uh, nepieciešama tāda ciešāka, stingrāka sistēma un mums nepieciešams ciešs dialogs ar parlamentu. Mēs jau runājām par pirmo fāzi, es gribētu tikai vēl pateikt kaut ko par otro fāzi. Tā tad ir nepieciešams tāds patiesas padziļinājums uh, mūsu solidaritātei. Un uh, pilsoņiem ir mūs jāsaprot, un šeit mūsu politiskā vadība ir vis tāda redzamākā, un tāpēc arī šī fāze ir tāda vissmagākā, politiski tā ir ļoti sensitīva, un tā ir jāizstrādā, jāsagatavo ļoti uzmanīgi, un debats ir jāsāk jau tagad. No savas puses es gribētu būt reāls, un domāju, ka uh, tagad jau rudenī jāsāk tādi tāds pārdomas darbs šai otrajai fāzei, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu uzsākt tās demokrātiskas debatas nacionālā līmenī. Un uh, Berlīna, Parīze, Roma, tā tad visur uh, notiek šīs debatas, un komisijā jānāk klajā ar priekšlikumu, lai saskaņot šīs debatas. Tātad demokrātijas pas, padziļināšana, tātad tā ir, uh, tas ir elements otrajai fāzei, un, kā es teicu, pie tā ieķers nekavējoties. Es domāju, ka Tur ir daudz jādara, mēs mainam jau savu darbu metodu Grieķijas gadījumā. Jāsaka, arī tas bija ārkārtīgi svarīgi. Mums ir regulāri jāveic savas apmaiņas, Bet tāpat arī parlamentam ir jādefinē tas, kādā veidā tas vēlas organizēt savu darbu. Junker kungs jau bija parlamenta priekšā un sniedz savu skatījumu, un parlamentam un Eirozonas parlamentiem arī ir jāizmanto savas prerogatīvas, un valdes un es, mēs katrā ziņā no savas puses gribam dot tādu pozitīvu signālu par to, ka esam iesaistīti šajā darbā, Nu, katrā ziņā vienkārši gribēju paust jums arī savus pārdomus un uh, noteikti būšu gatavs arī tālāk uh, piedalīties viedokļu apmaiņās. Paldies, saka priekšstādātājs. Paldies Pieram Moskavisī kungam, un tagad mēs uh, sāksim diskusijas. Markus Sarbērs pirmais lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Mūsu ziņojumā, Berešas ziņojumā esam norādījuši to, kādam ir jābūt pamatelementam, lai stiprinātu valūtas eh, savienību un tās noturību. Paskroties pieci priekšsēdētāju ziņojumu, man drīzāk rodas sajūta, ka nav runa par eh, noturību, lai izmainītos, eh, par, izvairītos no riskiem, bet gan, lai tos kopīgi sadalītu. Uh, Nav jau runa par to, lai paceltu riskus augstākā līmenī un tad cerēt, ka kopumā visiem būs vieglāk tos nest e, nekā vienam atsevišķi, bet konkrēti šeit ir uh, drīzāk runa par to, ka tiek uh, runa par risku izvērtēšanu, jeb tomēr drīzāk par to, par ko vienmēr tika runāts nodrošināt, lai politiskā lēmuma pieņemšanas procesā tiktu īstenoti nacionāla līmenī, lai rīkoties spēja paliktu dalību valstī, nevis lai finanšu tirgi lēmtu, kā rīkoties, jo tas gal galā noved pie krīzes Grieķijā. Otrakārt, noguldījuma drošība, kā trešais pīlārs Banku Savienībā. Knapi pirms gada pieņēmām tiesību aktus, kas pārēdz, ka uh, 2019. gada vidū, nevis 2015. gada vidū, bet gan 2019. gada vidū ir jābūt pārbaudai par to, cik, le, cik tālu nacionālās sistēmas ir attīstījušās un balsoties uz rezultātiem nāk lai ar jauniem pasākumiem. Kas šobrīd ir fundamentāli mainījies? lai šo laika grafiku, par kuru mēs vienojamies ar padomu un komisiju, pilnībā ignorētu un sāktu runāt par to jau 15. gadā. Arī šeit, man liekas, runāja nevis par to, lai izvairītos no riskiem, bet gan par to sadalīšanu uz visiem. Un es tad Eiropas Tautas partijas vārdā varu teikt, ka tas nav īsti mētiecīgi. Un uh, Eiropas pusgads vēl. Tas ir temats, kur mēs varam cieši sadarboties. Ne jau Eiropas parlaments ir tas, kas kavē visu. Priekšsarētājs, es atvainojos, divas minūtes ir jautājumiem. Nē, nē man ir jāievēro ja koordinātoru lēmumu. Divas minūtes jautājumiem. Valdis, lūdzu. Uh, ok, uh, thank you. Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka Jūs uzdevāt uh, vairākus jautājumus. Pirmkārt, par uh, ekonomisko konkurētspēju. Jā, tik tiešām. Pieci prezidenti arī priekšstādātāji to jau uh, konstatēja. Eiro, uh, Eirozonas uh, pārvaldība ir nepieciešama, lai nodrošinātu fiskālo politiku, un to ir jāveic tādā plašākā izteiksmē, iekļaujot arī konkurētspēju. Tātad tas ir teikts arī pieci priekšstādātāja ziņojumā, un doma ir ļoti skaidra Un vairāk darba virzieni ir eh, noteikti, vairāk izmantot makroekonomikas nelīdzsvaru procedūru, tāpat arī konkurētspējas iestādi, tātad darbs eh, virzās šajā virzienā. Vispārīgāk varētu teikt, ka pieca priekšsēdētāja ziņojums un arī Eiropas eh, komisija, kas tagad nāk ar priekšlikumiem īstenošanas jomā, tātad mm, mēs cenšamies rast līdzsvaru kā jau jūs teicāt, starp šo riska uzņemšanos. Un tad arī uh, suverenitāti, tādu kopīgu uzņemšanos nodrošinot, lai visas valstis uh, pieturētos pie vienādiem noteikumiem. Un Eiropas uh, monetārais savienībai principā ir jāvirzās abos šajos virzienos paralēli un uh, Tāda ir šī loģika 5 priekšstādātā ziņojumā. Tālāk jūs minējāt konkrētāk Eiropas eh, noguldījumu drošības schēmu. Tā tad atkal piecu priekšsēdātāju ziņojumā ir norādīts uz vienošanos starp parlamentu un padomi. Kā jūs zinat, piecu priekšsēdātāju ziņojums ir arī Eiropas padoms un Eiropas padoms priekšsēdātāju ziņojums, tātad eh, divi no šiem priekšsēdātājiem. Uh, kas piedalās ziņojuma izstrādē, un tur arī tiek um, definēti šie iztrūkstošie posmi uh, Banku Savienībā, trešajā pīlārā, tātad piec prezidents ziņojums ierosina turpināt darbu šajā virzienā, bet uh, darīt to divās, divos posmos, etapos, uh, pārdomājot arī izvērtējušies politiskās grūtības šajā jomā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Nākošais uh, runātājs uh, Pervanš Beres. Divas minūtes jautājumam, trīs atbildēji. Tā tad. Uh, Tātad abi komisāri var tad kopīgi vai katrs atbildēt. Paldies, priekšstādātāji, paldies, komisāri kungi. Uh, Jūs esat šeit, lai runātu par piec priekšstādātāju ziņojumu. Paldies, eh, ka minējāt ne tikai šo ziņojumu, atsaucāties arī uz Parīs, Romas un Berlīnas eh, pārdomveikto darbu, un arī šis parlaments dod ļoti būtiski ieguldījumu, lai varētu uzturēt debatas, kurās ir ļoti daudz priekšlikumu, un, un ceram, ka ņemsiet arī tas vērā. Eh, ņemot vērā pašreizējā situācija Eh, nav jautājums par to, vai mēs eh, sekojam šim piec priekšstādātāju ziņojumu. Jautājums ir drīzāk, vai mēs eh, tagad pakļaujam monetāru un fiskālo situāciju tādiem Brexit apstākļiem. Uh, Tī runājot par izaugsmu nodarbinātību, un eh, man diezgan lielā mērā satrauc komisijas priekšlikumu. Teikšu to atklāti, jo es dzirdu priekšlikumus, ko jūs formulējat, un jūs runājat par eh, jaunu konkurētspējas komiteju vai konkurētspējas eh, padomu un fiskālo politiku. Nu, tā tad atkal kaut kādas jaunas iestādes, bet kāds te būs viņām darbs, un jūs sakat, ka fundamentālais jautājums tiks izskatīts tādos divos etapos. Mēs labi saprotam, kādi šie divi etapi ir riski. Tātad pirmais risks tad tiks nodots tālāk uh, šis uh, kociņš. Tātad, nu, tā kā burkāns un nūja pēc tam šajos etapos. Mums ir nepieciešams līdzsvars, jo tieši tikai un tādā veidā mēs varēsim virzīties uz priekšu. Un tātad no šī viedokļa um, parlamenta prie, ziņojumā ir priekšlikums. Uh, tur ir teikts, ka jāliek izsvars uz Eirozonas rekomendācijām, un tieši tāpēc mums ir nepieciešams, lai komisija pie tā nopietni ķertos. Nevis vienkārši tikai izskatītu tādu ikgadējo pārskatu veikt, bet lai pārdomātu, izvērtētu Eirozonas kapacitāti, lai tā būtu integrēta zona, protams, tā ir savu pro problemātika, bet ir nepieciešams izvērtēt tās mandātu un nepieciešamības investēt un kāda ir dalībvalstu kapacitāte, ņemot vērā budžeta iespējas Un vēl pēdējais vārds burtiski par eh, noguldījumu apdrošināšanu. Priekšstādātājs pārtrauc, priekšstādātājs pārtrauc runātāju. Tā tad jūs divas minūtes ir iztecējuši, pie ir jums vārds. Jā, paldies. Protams, ir nepieciešams eh, ņemt vērā arī parlamenta devumu, un eh, te es pilnībā piekrītu cienījumās Pērvanšas Beres teiktajam. Pieci, ziņo, pieci priekšstādātāju ziņojums nav komisijas priekšlikums, bet tas ir pieci priekšstādātāju un arī Eiropas parlamenta priekšstādātāju ziņojums Um, un es piekrītu daudzam jūs teiktajā, ka, principā, nu jā, tā varētu būt kļūda. Tā tad eh, nodalīt šīs eh, divas eh, fāzes. Ir nepieciešama disciplīna un solidaritāte, un tieši tāpēc ir nepieciešams domāt par šīm abām fāzēm, tātad kopā, protams, nevis atdalīti. Un uh, debatēm par otro fāzi ir jāsaka jau tagad, un tā kā otrā fāze, nu, politiski gluži saprotam iemeslu pēc, tā tad referendums, kas, teiksim, notiek lielā valstī, tur vēlēšanas kādā citā valstī, un pat ja tas darbs tā kā pavirzās uz priekšu, ir nepieciešams skaidrs skatījums uz visu kopumā, un tas ir tas svarīgākais. Par Eirozonas izvērtējumu, nu, tas ir tieši šīs uh, budžeta padomas uh, darbs. Tātad ir nepieciešama šī fiskālā situācija jāizvērtē Eirozonā, Un es domāju, ka šis darbs varētu mums palīdzēt, un komisijai šeit ir jāsaglabā savas prerogatīvas tieši tāpēc, ka mums ir nepieciešama jauna instrumenta, nu varbūt ne jaunas institūcijas Eirozonā par noguldījumu garantijām. Var tikai um, piekrist un apstiprināt, ka uh, šeit varbūt trīs fāzes nepieciešams uzraudzība, otrais uh, uh, nodrošinājums un trešais depozīta garantijas, un katram ir, protams, savu pieredzi, bet mēs uh, atceramies arī kādu lēmumu tik pieņemt, pieņemsim, Kipras gadījumā. Paldies. Thank you. There is one minute if... Labi, vēl viena minūte, jūs vēlaties kaut ko piebilst. Bērns lūk, tālāk lūdzu. Labdien, Maskavieči kungs. Man tieši būtu jautājums jums jo es jūs gribētu pajautāt par jūsu izteikumiem intervijā, kur jūs runājat par Eiropas finansu ministrijas izveidi. Un jūs tieši tādu ideju piedāvājāt, un uh, jūs arī vēlētos, lai tiktu izveidots Eiropa, fin, Eiropas finanšu ministra postens, kurš būtu atbildīgs par Eiropas budžetu. Bet, ja mēs atskatāmies iepriekš, jau bija arī tiem, kas zinās Johanu Honelandu, nu, tad uh, skaidrs, ka viņš pateica, šī neiespējama misija būt par finanšu ministru bez naudas. Mans jautājums tad, kādi finanšu līdzekļi būs viņam pieejami, lai īstenot savus darbus? Vai tas nozīmē, ka tiktu kaut kādā veidā samazināts līdzinājums Eiropas Savienības budžets? Um, tad, kur lūdzu būs šie papildus uh, samazinājumi, lai finanšu ministrs varētu darboties, vai arī kādi ir citi avoti? vai, piemēram, būtu tiešie nodokļi, un kādā apjomā. Tad ir plānots, ka Eiropas finanšu ministrs varētu tad uh, rīkoties, un cik tad plaši līdzekļiem būtu pieejami. Mēs zinām, ka arī Makrokungs jau Francijas finanšu ministrs arī norādījis, ka uh, varētu būt virzība uz tādu lielo Eiropas transferu savienību. Un es saprotu, ka jūs arī atbalstāt Makrokunga uh, vīdēju uh, Tad īsti kā jūs redzat, un kā tad īsti varētu šā transferi izskatīties Eiropas Savienības ietvaros? Un vai lūdzu, tas tiešām būtu tad Eiropas finanšu ministra nopotnē turpmākais uzdevums? Paldies. Thank you. Jā, Comme je l'ai dit, mais... Jā, paldies. Godātie deputāti, kungs, es jau iepriekš norādīju, kā nu ir tienāts tiešām laiks par šādiem jautājumiem debatēt. Tas ir diezgan būtisks jautājums, un šobrīd, protams, mēs tikai pārstām dažādu veidu idejas kuras izskan gan šeit, gan arī kaut kur citur. Bet, nu tā, tas ir, protams, saprotam, ka ekonomikas un finanšu lietu ministrs drīkst arī izteikt savu viedokli. Un es arī esmu pārnāšātām ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Un šobrīd, protams, šai ideja nav nekāda finanšu seguma. Bet pēc tam, kad mēs izskatītu ārkārtīgi daudz jautājumus, es nevaru šodien jums sākt runāt par kaut kādu precīziem jautājumiem, bet mēs te runājam precīzi, piemēram, par stabilizāciju, par resursiem, par pārdali, par konkrētajiem resursiem, kas būtu pieejami šādam finanšu ministram. Protams, tas ir jautājums, par ko mēs arī runājam konkrētā eiro darbgrupā, par nākotnes eh, formām, par tās īstās iespējas, piemēram, finanšu darījumu nodoklis, 11 dalībvalsts pie tā strādā un arī virzās šajā jautājumā. Cits jautājums. Eirozonas pārvaldību. Kādā veidā ceram uzlabot? Kā to pārvērst efektīvāku? Kā e, visveidot, vai Eirogrupas priekšsēdētājs tad būtu patstāvīgs priekšsēdētājs, vai tas tiek kaut kādā sastīts Eiropas komisiju, vai nē. Lūk, tie daudz jautājumi, kuri ir šobrīd aktuāli. Un to jau es viens nevaru nekādā veidā atrisināt. Nē, tā arī nav domāts. Bet mēs runājam par tiešām tādu arī jautājumu pārvaldību Eirogrupas ietvaros. Un mēs kā redzam, ka īstenībā šī sistēma līdz šim nav pilnīga un ir jāuzlabo vēl lietas. Nu, mēs jau tikai piedāvājam dienas idejas, protams, varbūt ir atbalstītāji, ir pretinieki, nu, un saprot, ka ir dažādi viedokļi, bet, nu, tas ir brīvas debats, un mēs arī labprāt dzirdēsim jautājumu. Bet, nu, šobrīd īstenībā ir vairāk jautājumu nekā atbildi. Atbilžu. Un jūs, redziet, neciena parlamentu, jūs neatbildat manu precīzu jautājumu. Es tieši runāju par finanšu jautājumu, finanšu apjomu pārdalu. Lukas kungs, jūs vienmēr sakat tieši to pašu, un es, protams, cienu jūs, un es jums sniedu atbildi, un es sacīju, ka šobrīd vairāk jautājumu nekā atbilžu. Thank you uh, very much. Paldies. Man vēl ir laiks, lūdzu, manā rīcībā. Tad man būtu jautājums Zambrausko kungam. Kā jūs to redzat? Lūdzu, kādi Eiropas finanšu līdzekļi būtu pieejami Eiropas finanšu ministram? Piedošana saka priekšstādā, mēs sapratām jūs jautājumu. Tad tiešām pāris sekundes. Redziet, šis jautājums reiz ir jautājums par padziļinātu Eiropas zonas un Eiropas Savienības, eh, kā ekonomikas savienības izveidi. Un te jautājums šobrīd, protams, ir dalībvalstu iemaksas, kuras mēs augstu novērtējam. Uh, Un mēs šobrīd esam, protams, arī gatavi runāt par jaunām idejām no dalībvalstīm. Un ceram, ka viņi piedāvās tāds līdzsvarots priekšlikums. Es arī aicinātu jūs izlasīt Junkera runu, ko viņš sniedz Eiropas parlamentā par Eiropas stabilitātes mehānismu. Mihals Tobers. Jā, priekšstādātāja kungs, Dombrovska kungs, godātājs komisāra Moskavīci kungs. Es vēlētos atsaukties uz komisijas priekšsādāts Junkera kunga izteikumiem. Viņš runāja par tiesiskā ietverā standartizēšanu, par ekonomisko koordināciju un par ekonomisko pārvaldību. Un viņš teica norādīja, ka SIXPAK un uh, arī tas, kas uh, viss likumdošana, kas skar stabilitātes paktu, tagad ir jāpārskata. Vai tiešām komisija plānojas arī šajā ietverā, šajā darba uzdevumā? Uh, arī, arī kaut kādā veidā kodificēt jūsu saturu un elastību. Un tālāk, Eiropas parlaments nemitīgi ir pieprasījis un arī iesniedz vairākus grozījumus, kur mēs skaidri pasakām, mēs uzskatām, ka ir aizvedo skaidrs ietvārds var valsts bankrota, jeb maksāt nespējas uh, tiesisko ietvaru. Lūdzu, vai Tagad Eiropas komisija gatava rīkoties, lai Eirozonā kopā vai visām dalībvalstīm piedāvātu šādu valsts maksāt nespējas tiesko ietvaru. Ja paldies, kurš lūdzu atbildēs? Labi. Bija divi jautājumi. Par šo sikspeku un divpaku. Mēs strādājam, lai uzlabotu mm, makroekonomisko pārvaldību Eiropas saimnībā. un precīzi strādāt pie gan six-pack, gan two-pack piemērošanas. Tas ir mūsu darba kārtībā. Un mēs arī piedāvāsim konkrēts risinājums turpmāko nedēļu un mēnešu laikā. Par to vērtību. Nu, par to mēs esam daudz runājuši. Mums ir, protams, jānosaka precīzi, kādas ir šīs vajadzības un kur ir varbūt jāveic, zinām, likumdošanas pārskats. Šobrīd mēs runātu par tādu mērķiecīgu likumdošanas aktu pārskatīšanu, kur tas visvairāk aktuālāk svarīgi būtu. Par elastību šo paziņojumu. Nu, tas iekļaujas jau līdzinējā stabilitātes uh, un izaugsmas paktā. Tas ir ļoti precīzi arī atrunāts pašā šajā paziņojumā, tur nekas jauns nav jāizdomā. Tur nav nepieciešams pārskatīt šos uh, six pack un two pack. Tālāk par uh, valstu ne, maksāt nespēju. Tas ir tāds ļoti ambiciozs uh, priekšlikums, bet reizē skatot, protams, Banku Savienības priekšlikumu un papildus sagatavojot arī priekšlikums par IDIS, mēs arī skatāmies makro uh, tāds piesardzības noteikums, un tātad tas, ko pieprasām bankām, banku nozarei. Un reizē pakļauju, pa, pārskatot iespēju izmantot uh, banku vienotos noregulējumus, šos kopējos noteikumus, tajā gadījumā mēs arī sākam runāt papildus par citām kompetencijām, uh, un vienotajā noteikumu grāmatā, un tas vēl plašākā veidā skar jautājumu arī par valstu iespējamo maksātnespēju, jeb eh, valsts radītiem zaudējumiem. Bet tas arī apstājas tieši tajā punktā, un nekādu vairāk konkrētu priekšlikumu tur nav paredzēti. Bet, nu labi, plašākā kontekstā savukārt, ja mēs runājam par makro piesardzības noteikumiem, tad tas jautājums tur parādās jau jāprecizē šādi viens jautājums. Kad tad mēs varētu gaidīt šādu precīzu laiku? Jūs varētu pateikt, kad mēs varam runāt par makroekonomikas noteikumu ieviešanu? Jā, šīs izmaiņas pieprasa līguma izmaiņas. Līdz ar to tas ir jāskat šajā kontekstā un piecu prezidentu ziņojumā tas nozīmē otrais posms. Bet nu komisija atbalsta tādu soli, un tādēļ mēs arī rosināsim iespējams saulēcīgi priekšētam tad strādāt. Paldies, tālāk Dimitris Papravdimolis. Jā, paldies priekšsarātā. Muskovīcī kungs. Ja mēs skatāmies uz reālo situāciju Eirozonā, un konkrētiem priekšlikumiem, kurus piedāvā komisija. Un šajā piecu priekšstādātāju ziņojumā, nu, īstenībā mums ir milzīga vilšanās. Mums ir ļoti iesīkstējis liels bezdarbs, kā mūsu ekonomika neatkopjas, pieaug valsts parāds un, un pilnīgi jau eksplozijas e, mērogos ir sociālā neliela līdzība. Jūs pats norādāt, ka Eiropā nepieciešams vairāk demokrātijas un solidaritātes. Ja tie nebūtu tikai tukši vārdi, tas nozīmētu, ka mums tiešām vajadzētu atbalstīt savienības metodi, nevis starpvaldību metodi. Savukārt šobrīd visu parādu diktē Eirogrupā, un uh, Eiropas parlaments it kā vispār neeksistētu. Papildus solidaritāte nozīmē arī maksājumu transfers. Un, ja mēs skatāmies tālāk jau uzstādījumu, un jūs ja varēja saprot Dombrovska kungs, vienalga jūs neesat gatavi runāt par Eirozonas arhitektūras pārskatīšanu. Bet, nopietni, ja šāds mm, izmaiņas būtu jāvēst, bet realitāte ir šausminoša, bet jūs uh, tur varat virzīties gliemežu tempām, ja ne pat regresijā. Tā kā nu viss, visu laiku tiek atlikts un netiek virzīts un risināts. Mans jautājums. Tā kā Eirozona ir uh, vienkārši e, e, vācu markas paplašinājums, vai jūs esat gatavi rīkoties? Man liekas, ka man uzdevuši jautājumu, ja? Šobrīd. Jā, otrā fāze, protams, ir izšķiroši svarīga, un, bet tas šobrīd, tā ir mana pārliecība, ka tūlīt ir jāsāk, protams, domāt par šo otro fāzi. Nevaram to nodalīt, pirmā fāze un otrā fāze. Sādāk, nu, risks ir, ka mēs īstenībā mm, neko nedabūjam, tā kā arī Dereškunds norādīja Protams, es eh, piepilnāšu, ka es atbalstu savienības metodi un katrā ziņā esmu pilnīgi par to, ka arī darbojamies savienības metodas nevis kā starpvaldības metodi mēs atrisināt daudzās problēmas un veidot jaunas iestādes. Turklāt, protams, mēs vēlamies ar pirmo posmu atrisināt daudz īstermiņu problēmas un reizē piedāvāt arī pragmatiski tos piemos resursus un arī komisija un parlaments kopā um, Tas pat ir arī tāds ilgtermiņa mērķis, e, arī domāt grozot līgumu. Nu, protams, tad tas ir nepieciešamais solis. Un te ir uzstādītie mērķi. Bet e, papildus atgādināšu to, kāda tad īsti ir mūsu papildus mērķi, kas ir saistoši gan komisijai, gan vispār Eiropai. Tātad papildus ekonomiskais augsme un papildus darba vietas un tas prasa nepieciešamu efektīvu ekonomisko politiku, arī labāku dekumentisko pārstāvniecību. Un komisija pie šiem lielajiem pilāriem visu laiku ir turējusies. Tālāk ir šīs budžeta jautājums, kas ir varbūt neitrāls. Tālāk tā, mēs skatāmies struktūra reformas, kas ir jāizteno, arī samazinot nevienlīdzību un treškārt investīcijas. Un tie ir konkrētie komisijas priekšlikumi. Dombrovskungs. Es domāju, jautājums bija tiešām ļoti plašs. Bet komisija strādā. Ja skatāmies šo gadu, Eiropas pusgads, ekonomiskais pusgads, mēs tieši strādājam uz šādu spēcīgu ekonomisku izaugsmu un darbvietu radīšanu. Mēs tieši veicinām investīciju piesaisti, struktūra reformu izcinošanu, lai veicinātu valsts konkurētspēju. Tālāk monetārā politika Eiropas Savienībā kopumā, kas palīdz arī uh, šo kvantīvo uh, atvieglošanu, lai stiprinātu Eirozonas pozīcijas. Un mēs pie tā visu arī turpināsim strādāt. Tālāk Filips Lamberts, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Labi, paldies. Godīgi sakot, klausoties jūs, neizklausāt, ka kaut kas tiešām būtu jādara steidzami. Ja mēs vēlamies uh, izglābt eiro un līdz to Eiropas integrācijas projektu. Man liekas, te ir divi tempi. Pagājušajā nedēļu tieši komisijas priekšsēdētājs parādīja, ka viņš var panākt uh, ļoti strauju un izlēmīgu līdzību uh, šajā gadījumā bēgļu jautājumā. Bet par makroekonomiku, ja mēs nenodrošinām finanšu solidaritāti, eiro ir jau nolemts neveiksmē. Jūs runājat par finanšu stabilitāti privātajā nozarē, es runāju par banku savienību, bet es neko neesmu dzirdējis par finanšu solidaritāti valsts izdevumu ziņā. Uh, Tādēļ, mans jautājums, vai jūs vēlties eh, panākt Eirozonas budžetu vai kopīgu Eirozonas nodarbinātības schēmu, un kādā veidā to finansēsiet? Ar kādu veidā uh, tad uh, finansēm? Ja nepasaka skaidri, vai nu tad ir nodokļi vai kas cits, kaut kāds iemaksas, un nu tad, es domāju, eiro jau ir nolēms neveiksmē. Bet tālāk, ja mēs vēlamies virzīties vēl papildus Eiropas integrācijas virzienā, tad Mums jārīkojas izlēmīgi. Un jums vajadzētu tiešām to risināt šos dubult izdevumu, uh, uzdevumus. Viens ir nevienlīdzības pieaugums. Redzēt, daudz Eiropā miljoni strādā, bet vienalga ir nabadzīgi. Un šobrīd jūs piedātais risinājums neko neatrisina. Divi precīzi jautājumi vēl. Viens. Par nevienlīdzību Jūs varat pārskatīt eh, arī makro nevienlīdzības un svārstību jautājumus, un jums tas ir jādara. Mēs esam pieprasījuši ņemt vērā arī indikātors kā nabadzība, par eh, darba vienības izmaksu un viss. Un otrs jautājums, tas nebija redzams. Jauni noteikumi, jauni noteikumi, neko darīt. Jā, paldies. Jā, par par fiskālo savienību. Jā, ja skatāmies pēc priekšstādētāju ziņojumā, tur ir izsnāts jautājums arī par fiskālo savienību. Un arī Eirozonas fiskālā stabilizācija. Te runājam par tiem šokiem, kurus nevar pārvarēt konkrētā valsts viena pati. Un te ir paredzēts, kā otrajā fāzē, summējot konverģenci un vēl summējot arī lēmumu pieņemšanu attiecībā uz valstu budžetiem. Un šeit plāns paredz to, ka šis akts kļūs par stabilizātoru visā Eirozonā. Tas ir konkrēts priekšlikums jau otrajam posmam. Un kā norādīts piecas priekšstādātāja ziņojumā, um, tas, protams, ir prasīt papildus darbu. Un tas ir uzticēts ekspertu grupai šobrīd. Mēs uh, pie šādām strādājam, un tieši ekspertu grupai tā strādā uh, otrajā posmā, tātad virzoties otro posmu, un domājot par 17. gadu, mēs šo tam risinām. Tā kā fiskālā savienība ir daļa no arī piecpriekšsēdēto ziņojumu un mūsu darba. Es varētu tikai piebilst, ka mēs strādājam pie jauniem indikatoriem, un jautājums par sociālo nevienlīdzību, protams, ir būtisks, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs arī mums komisijām. Nu, lūk, palika vēl laiks. Uh, par demokrātisko pārstāvniecību un atskaitīšanos. Mēs redzam, ka Eirogrupa īstenībā ir klietoši piemērs, ka neviens neatskaitās demokrātijai. Un uh, ko jūs domājat mainīt? Jūs nevarat teikt, ka īstenībā ir jāmaina līgums, jo Eirogrupa vispār pat nav pieminēta līgumā. Ir gan, tā ir kā neformālā iestāde. par šo demokrātisko atskaitīšanos Mēs piedāvājam konkrētus priekšlikumus, kādā veidā to stiprināt. Arī ar Eiropas parlamentu, ar nacionālajiem parlamentiem, par to es runāju arī savā ievadrunas daļā. Mēs šeit nepārstāvam Eirogrupu, mēs šeit pārstāvam Eiropas komisiju. Bet, protams, ka mēs arī vēlamies šos jautājumus redzēt plašākā kontekstā, un tādēļ arī par tiem runājam. Paldies, Stīvens Volfs. Paldies priekšstādātājiem! Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības pabeigšana, īstenošana. Lūk, tas ir skaists virsraksts, un katrā sadaļā šī brīnišķīgā frāze visu laiku atkārtojas. Tur mēs runājam arī par konverģenci, par sociālo kohēziju un citiem skaistiem vārdiem. Dombrauska kungs, balstoties šiem formulējumiem, jūs ierosināt, ka mums vajadzēs veikt grozījums līgumā. Kad, kādā veidā kādā laika grafikā tas iekļausies un kuras valstis to iznos tad. Bet cits jautājums ir jums, Moskovīcikungs. Pagājušo gadu es jums pagājušo gadu uzdevu šādu jautājumu. Vai jūs atzīstat, ka ir bijusi Eiropā mm, milzīgs bezdarbs, milzīga eh, nabadzība, ka cilvēki mirst Grieķijā mm, līdz neredzētos apmēros, un jūs sakat, ka tā nav Eiropa, ko jūs pazīstat. Un tagad mēs redzam, ka papildus šī jautājums ir tikai vēl sakāps, kurš vēl sakāpinātāks. Grieķija tiek pazemota masveidā, jūsu organizācija un jūsu cilvēki viņu pazemo. Eiropa izšķīs, atkal atjaunot robežu kontrolas, un jūs runājat tikai par six-pack un two-pack. Vienīgais two-pack vienkārši bija tas, ko es atceros no savas bērnības. Uh, un, protams, bija arī vēl dziesmas, ko saucām trap. Un viens bija uh, ar nosaukumu pat lunatic. Nu, tā kā jautājums ir no šīs dziesmas arī, cik ilgi vēl tas ies. Un arī jūs, vai atzināties tie, kas nabadzībā tiek dzīvo bez darba, uh, bet cik ilgi viņiem vēl būs jācieš arī pieminēs jūs, kad būs jau sagrauta Eiropa un jūs arī būs jau pazudis, vai vien arī neatzīst šo situācijas nopietnību. Labi, par uh, līguma izmaiņām. Šobrīd nav konkrēts laika grafiks. Piecu priekšādā ziņojumā te ir līdz par divām daļām šis jautājums. Pirmkārt, mēs runājam par līdz 2015. gada vidum, un jautājums, ko mēs varam izdarīt bez līguma izmaiņām, negrosot līgumu. Un tālāk sako ekspertu grupa, kura jau strādās pie nākošās fāzes un piedāvās uh, konkrēts priekšlikums otram posmam. Nu, kad arī nonāksim šajā posmā, tad arī runāsim par konkrētām atbildēm. Šobrīd šāda laika grafika nav. Un kuras valstis? Nu, līguma izmaiņas nozīmē, ka īstenībā tad tas iesaist pilnīgi visas Eiropas dalībvalstis. Volfkungs, es ļoti labi atceros pareiz mūsu viedokļu apmaiņu un īpašo jūsu raksturu, jūsu izteikumiem, kas tiešām vēstu konstruktīvu sadarbību un situācijas risinām. Tiešām. Mēs ļoti labi apzināmies eh, bezdarbu Eiropā, mēs ļoti labi apzināmies daudzās citas problēmas, arī tagad ar imigrāciju. Un nav tā kāds, kāds vēlētos ļaunu, bet es nepiekrīstu jūsu piedātājiem risinājumiem. Un tas, ka jūs vienkārši nu, visu iekrāsojat tik melnu, jūs domājat, ka atrast kādu risinājumu? Nē. Tā nav tā kā, tas arī nedod nekādu risinājumu, bet kopīgi mēs varam mēģināt definēt un atrast risinājumus. Un arī nodrošināt nepieciešamo finansējumu, arī, piemēram, Grieķijai. Eiropai ir jāsina kopīgi jautājumi par bēgļiem, par uh, migrantiem, par uh, atvērtību, par nevis eh, kādu ksenofobu no uzstādījumiem. Tādā veidā Eiropu mēs nevarēsim veidot. Tādēļ es piekrītu pilnīgi komisāram Junkeram. Šobrīd tieši trūkst Eiropas un arī Savienības. un tādēļ mēs esam Eiropas komisija, kas strādā Eiropai un Eiropas garā. Tālāk eh, Bernārs Monov. Komisāra kungs. Nu, mēs redzam, ka visās jomās vēlēšanas pārņem konkrēti jautājumi, piemēram, imigranti un bezdarbs. Ja mēs runājam par papildus jūs piedāvāt turpināt diskusijas par motoru un ekonomisko savienību, līdz šim viņi ir izgāzusies, bet tas nekas, jūs sakat, pātrinātā tempā visu virzam tālāk. Kā Moskoviči kungs saka, ar vien vairāk Eiropas uzurpējot valsts suverenitāti un neatkarību. Uh, Bet tad, eh, kas vēl tālāk, ministrs Makrokungs pasaka, ka ir jāizveido Eiropas ekonomiskais ministrs. Un vai vispār kaut kādu globālu, vai arī varbūt eh, atsevišķu, varbūt uh, eh, saksa pārvaldību, jeb uh, saksijas tā kā modelis. Bet uh, ko jūs vispār piedāvājat? Jūs skaidri piesakāt, nu, ultimāts vai nu tad 25. gadam uh, Mm, ir jāizstrādā tāds modelis, kur vairs nav vispār nacionālajā budžeta iespējami. Bet e, šobrīd neviens Eiropas ministru, finanšu ministrs nav pateicis, ka viņi ir gatavi atbalstīt šo piecu priekšstādātāju ziņojumu. Tādēļ, kāda ir īsti pievienotā vērtība Eiropas uh, finanšu ministra posteņa izveidēji? Ko viņš varētu vispār sniegt? Un tādēļ jo īstenībā šobrīd te mēs runājam par tikai tādu šķietamo Eiropas monetāro savienību un ekonomikas savienību. Un ja mēs šobrīd veidojam, tad jau virzamies uz federālo valsti ar augstiem Eiropas funkcionāriem, bet iedzīvotājs, protams, tas ļoti pārsteigts, jo jau pagājuši 20 gadu un redziet, Eiropieši visu laiku tikai nevis iegūs, bet cieš no jūsu uzspiestās ideoloģijas. Uh, un tā kļūst jau par Eiropas uh, padomju savienību. Kā kādreiz norādīja Bukovskis, kurš norādīja, ka es arī esmu piedzīvojis jūsu nākotni, un tā, protams, nedarbojās. Un es šobrīd nevēlētos, lai Eiropieši piedzīvot ko tādu. Bet tas jau ir ieprogrammēts. Lūdzu, Dombrovs kungs, ah, Moskavīts kungs, ja es varu, tad uh, eh, monokungs, es zinu, protams, jūsu politisko pārliecību, un jūs, protams, vairāk te nevis uzdāt jautājumus, bet tikai citējāt savus pašu uzsaukums, un piecu priekšstādātāju ziņojums jau nenozīmē, ka ir kaut kāda jaunā iekārta izveidota, bet tie ir vienkārši apkopot piecu iestāžu priekšstādātāju idejas. Un no savas puses Valdis Dobrovskis īzmē jau mēs zinām, ka jau viss bija 2002. gadā. Mums bija parakstiem asociēts nolīguma ar valstīm, kuras tieši atla, izraušās no komunisma jūga, un viņi ļoti labi precīzi zināja, ko nozīmē izstāšanās un šāda pievienošanas iespēja un totalitārā iespēja, un šīs valstis vērsās pie Eiropas un ESOP, viņas saņēma atvērtām rokām. Un tas nav pielīdzināms, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, tas ir pilnīgi pretējā vēsturiskā ideja, un tas tiešām mēs redzam, kur ir vēsturiski attaisnojusi sev ideja. Dombrovskis. Dombrovskungs. Manuprāt, eh, Piers tikko sniedz ļoti labu piemēru Un es arī domāju, ka ja mēs saskaramies ar šādu eiroskeptismu, tad tā tik tiešām ir. Labākā atbilde, ko mēs varam uz to sniegt, ir nodrošināt ekonomisku izaugsmi, nodrošināt labklājību, nodrošināt nākotni Eiropas Savienībā, un parādīt Eiropas pilsoņiem, ka viņiem būs labāk ar Eiropu salīdzinot ar situāciju bez Eiropas. Paldies! Lūdzu! Atbildot Moskavīcī kungam, tas, ko jūs teicāt, tas neatbilst tam, kas eh, notika Krimā, jo pēc referenduma tā ir griezusies Krievijas virzienā. Dombrovs kungs, jūs runājāt par eh, nodarbinātību un eh, labklājību pēc Māstrikts, un eh, nu jau 25 gadi ir pagājuši, un tas viss turpinās. Thank you. Uh... Paldies. Pablo Zalba tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāru kungi. Mēs visi esam vienas prātis, ka Viens no pirmajiem soļiem, kas būtu jāspēr, ir jāievieš Eiropas eh, noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Mēs runājam par solidaritāti, bet arī par disciplīnu. Es vēlos jautāt abiem komisāriem, vai viņi uzskata, ka mums ir nepieciešams progress atbildības un disciplīnas jomā pirms mēs varam ieviest ieguld, noguldījumu apdrošināšanas schēmu, ja tas nav nepieciešams. Vēl viens jautājums. Moskavīsī kungs. Mēs visi esam vienisprātis, ka mums ir nepieciešama lielāka demokrātiskā leģitimitāte un pārskata atbildība eh, tajās procesos, kas ir uzsākta. Moskovisī kungs, jūs atsaucāties uz Junker kungu sacīto, uzrunājot Eiropas parlamentu plenāru sēdi. Manuprāt, viņš uh, runāja par atsevišķa parlamenta izveidi Eirozonai. Es vēlos uzzināt, ko Moskavisī kungs uh, domā, vai tas bija pārpratums, ja tiešām ir viedokļa atšķirība. Kurš sāks, lūdzu, kungi? Vispirms par uh, Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu kopumā. Tas bija jautājums par secību. Jo ir skaidrs, ka ja mēs vēlamies padziļināt ekonomikas un monetāro savienību, tad mums ir nepieciešams virzīties gan lielāks solidaritātes virzienā, gan arī eh, lielāks suverenitātes virzienā. Nodrošinot to, ka visi spēlētāji ievēro vienādas noteikumus piecu priekšsarētāju ziņojuma gars ir tāds, ka mums ir nepieciešams virzīties abos šajos virzienos paralēli. Tas, manuprāt, būs arī svarīgs uzdevums Eiropas komisijai atrast šo pareizo līdzsvaru starp lielāku risku sadalīšanu, kopīgošanu un lielāku suverenitāti. Ja mēs vēlamies sasniegt eh, to vienošanos, Eh, kas ir nepieciešama no abiem lik līdz likumdevējiem. Paldies. Moskavisī kungs. Runājot par Eirozonas parlamentiem, nē, nav nekāda veida atšķirība vai kaut kāda diverģenci no Junker plānā. Nē, es nekad runāju par tādu institūciju, kas būtu ārpus no viss tā. Un uh, esmu darbojies eh, dažādās institūcijās. Eh, un jāsaka, ka Eiropas parlaments ir tas, eh, kurš īsteno visas šīs lēmums attiecībā uz Eirozonu. Mēs nezinām, kas nākotnē paredzēts. Jums droši vien jādomā, kā jūs paši organizēsieties Eiropas parlamentā, kā jūs uh, Eh, strādāsiet ar Eirozonas valstīm, lai stiprinātu iespējams demokrātiskās kontrolas eh, iespējas lēmumiem, ko pieņem Eirozonas eh, struktūras. Jūsu priekšsēdētājs par to domā, tāpat arī dažādo grupu priekšsēdētāji visi domā par šo jautājumu, un tieši šādā kontekstā es arī izteicu savu ierosinājumu. Attiecībā uz banku sistēmu esmu bijis eh, finanšu ministrs, kad strādājām pie banku savienības, un Mišels Barņē bija tajā laikā komisārs. Mēs uzskatām, ka te ir trīs soļi nepieciešami. Pirmām kārtām uzraudzība. Mēs esam nosprauduši nepieciešamās institūcijas, un trešais solis ir tālāk, mums ir jāiet tālāk. Thank you. Paldies. Un tāpēc to arī sauc par trešo kārtu - uzraudzība, nor, noregulējums un tālāk noguldējumi. Tāpēc dīvaini, ka šī, šis debats par secību. Protams, ka mēs runājam par šo jautājumu organizatorisko pusu. Es jau sacīju, ka ekofinā, ka tad, kad mums būs nopietns Eirozonas budžets atsevišķi, tad mēs varēsim arī risināt šos jautājumus par to, kā mobilizēt šos resursus. Tā kā, manuprāt, šeit mēs esam viensprāts par pašiem principiem. Hudsbajie tālāk. Paldies. Eh, neskatoties uz šī ziņojuma nosaukumu, man šķiet, ka šajā eh, ziņojumā pietrūkstāja nodarbinātība jo tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem un arī tādā horizontālā izteiksmē skatoties, es domāju, ka ir nepieciešama nodarbinātība tieši pilsoņiem, tas šeit nav. Un tāpat arī šī konkurētspējas prīzma. Es domāju, ka Eiropas sociālais, sociālais aspekts ir aizmirsts un Junker plānā jau pirms gada tika teikts, ka šai komisijai ir tāda pēdējā iespēja izveidot kvalitatīvu sociālo Eiropu. Te nav runāts par vienonām algām, par nodarbinātību, es domāju, ka tas ir žēl. Uh, Otrām kārtām otrs pārmetums, ko gribētu izteikt šim ziņojumam, ka eh, tur ir runa par mehānismiem, kuriem arī ir zinām limiti gan tīri budžeta ietekmē, tur uh, sešu dokumentu pakotni un tā tālāk, un mana kolēģi Pervanša Bereža jau teica, ka nepieciešams pārvērst šo publiku. Tāpat nav nekas eh, atbalsts, nekas nav teiks par atbalstu publiskām investīcijām ekonomiskā izteiksmē. Labi, jūs runājat par Romu, Parīzi, Berlīni, par visām šīm pārdomām, bet tas tikai parāda, cik uh, Eh, lielā mērā publiskās investīcijas pātrina ekonomisko attīstību. Un es runāju nevis par publiskiem izdevumiem, bet par publiskām investīcijām. Un šai ziņājumā tas neatspoguļojas trešām kārtām eh, jaunā demokrātija. Eh, paldies, ka esat pie mums atbrīdis uz jautājumiem. Es domāju, ka šī jaunā demokrātija ir nu pat sākusies. Paldies, ka ir šī demokrātija. Un demokrātijā noteikti arī ir jāpāiet no vārdiem uz darbiem. Uh, Un uh, gribu teikt, ka mums kļūst šis uh, demokrātijas, demokrātijas princips. Kas ir mainījies kopš Junkers stāšanās amatā pēc gada? Es gribētu tad precīzes atbildes. Ja mēs runājam, piemēram, par palīdzības plānu Grieķijai, kurš tad ir politiski uh, atbildīgs par uh, trojkas komisijas uh, darba un vispārējo, teiksim, darba sasniegumiem vai tieši pretē izgāšanos un noslēgumā? Uh, šī fiskālā struktūra, vai jūs tieši šeit domājat? Uh, attiecībā tos publiskām finansēm. Priekšstādātājs pārtrauc, priekšstādātājs pārtrauc runātāju. Laiks ir iztecējis. Kurš atbildēs? Sedumra. Uh, ok. Jā, labi, paldies. Vesela virkne jautājumu. Vispirms par bezdarbu. Es jau ievadu uzrunā skaidri pieminēja, ka Eiropas pusgadā pārskatīšanas ietvaros ir skaidri arī vēlme labāk izmantot nodarbinātības un sociālos indikātors mūsu makroekonomikas analīzē. Tas ir tas, ko mēs arī taisamies darīt. Protams, ka piecu priekšsarētāju ziņojums nesniedz visas atbildes uz visiem jautājumiem, un ir arī citas komisijas iniciatīvas kurās ir skatīts bezdarba jautājums, un jau šogad mēs plānojam ierosināt nodarbinātības paketi, eh, kurā tiek risināti vairāk problēma jautājumi tieši saistībā ar bezdarba apkarošanu, piemēram, nesakrītošu prasmu jautājumu, mūža izglītību, arodu izglītību, efektīvu ilgtermiņa bezdarbnieku pārkvalifikāciju un tā tālāk. Tāpat arī jauniešu nodarbinātības iniciatīva, jauniešu garantija schēma bija uh, viena no Eiropas komisijas iniciatīvām, eh, kuru pārņēma šī komisija no iepriekšējās komisijas un iepriekšējiem padomus lēmēm un virzīja uz priešu kā prioritāru jautājumu. Cita starpā sniedzot arī ad, um, avansa maksājumu finansējumu. Līdz ar to ļaujot īstenot eh, šos programmas, nesaskaroties ar budžeta ierobežojumiem Tālāk es īsti nepiekrīstu šī, šai analīzē, ka jaunā vienošanās par Grieķijas jautājumu ir izgāzusies. Manuprāt, tā ir veiksme, ka mēs vispār varējām panākt šo vienošanos, neskatoties uz ļoti sarežģītiem apstākļiem, uz ļoti strīdīgām debatēm Grieķijas izstāšanās, jeb Grexit būtu bijusi izgāšanās. Tagad mums ir jākoncentrējas uz īstenošanu šai programmai, īstenot struktūrālās reformas, kas tur ir paredzētas programmā, lai atjaunotu finanšu stabilitāti Grieķijā un palīdzēt Grieķijai nostāties atkal ekonomikas un izaugsmas pakta paredzētā ceļa, uh, Un komisija ir e, nopietni apņēmusies nodrošināt to, ka šī programma sasniegs savus mērķus. Paldies, Ivana Maletiča. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu sveicināts vicepriekšsēdētāji kungs un komisāra kungs. Vēlos jums e, pateikties par lielisku darbu, par vienkāršošanu Eiropas pusgada procesā un uzlabojumiem tajā Tāpat arī paldies par to, ka apmeklējāt dalību valstis, kurās, kur laikā informējāt par notiekošo un runājāt par reformām, kas ir paveicams. Tas ir ļoti svarīgi. Es zinu, ka ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība stingrāk koordinēt ekonomisko politiku, bet vēlos jums jautāt, vai jūs plānojat un kādā veidā plānojat stiprināt koordinēšanu starp ekonomisko politiku un citām politikas jomām. Jūs šobrīd runājat par nodarbinātību, bet ir arī kohēzija, sociālā joma, pētniecība, eh, digitalizācija, enerģētikas savienība, eh, viedā specializācija, pilsētu vidas darba programma, jeb urban agenda un daudz citi jautājumi. Uh, Es esmu dzirdējis no daudzām dalību valstīm, ka viņi saka, ka viņiem pietrūkst koordinējošas pieejas tieši no Eiropas komisijas līmeņa. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums ir vairāk saistīts ar konkrētu situāciju Horvātijā. Šobrīd mums Horvātijā ir debates publiskas par eh, valdības reakciju uz situāciju ar eh, Šveices franku. Kāda ir jūsu nostāja? Es zinu, ka preses pārstāvis eh, no komisijā ir sacījis, ka ir pārāk agri vēl reaģēt, jo likums nav pieņemts un šobrīd tiek apspriest tikai priekšlikums. Bet, protams, Manuprāt, eh, reakcija uz likuma projektu ir daudz svarīgāka nekā reakcija pēc tam, kad likums jau ir pieņemts. Vai ja jums ir kas sakāms, es būtu ļoti pateicīgi. Paldies! Jā, labi. Vispirms pirmais jautājums par eh, koordinēšanu starp eh, dažādām politikas jomām. Un šeit es varētu atsaukties uz komisijas darba programmu, kas ir darba programma, kura aptver dažādas politikas jomas un sniedz kopainu par to, ko mēs īsti darām un kāda ir mūsu kopējā vīzija Eiropai. Manuprāt, atbildes tur ir atrodamas tātad komisijas darba programmā. Eiropas pusgads Protams, ka tas ir īpašs pasākums, un ko mēs darījām jau šajā Eiropas pusgada programmā, un turpināsim arī nākamajā, ir lie, veikt lielāku koncentrēšanos uz galvenajiem sociālajiem izaicinājumiem, ar kuriem dalība valsts saskarās. Līdz ar to mēs necentīsimies atbildēt uz visiem jautājumiem ar Eiropas pusgadu. Mēs tik tiešām centīsimies Eiropas pusgadu koncentrēt uz galvenajiem problēmu jautājumiem. Tālāk, otrais jautājums. Par Šveicas franku un aizdevumiem Šveicas frankos. Eh, tā ir problēma, ar kuru saskaras vairākas dalību valstis. Šobrīd mēs e, skatāmies e, situācijai priekšlikumiem, ko Horvātija un arī Polija ir iesniegusi. Jā, nu, var dalību valstis īstenot e, pasākums, lai palīdzētu aizņēmējiem, bet ja šādi pasākumi tiek īstenoti, tajos ir jāievēro līgumā nostiprinātie principi par brīvu kapitāla apriti un tiem jābūt samērīgiem pasākumiem. Šobrīd mēs iepazīstamies padziļinātāk ar šo jautājumu un gan Horvātijas, gan Polijas likumdošana joprojām ir uh, tikai izskatīšanas procesā. Mēs nevaram oficiāli izteikties, bet Horvātijas gadījumā Mēs jau esam e, snieguši e, uz valstīm e, orientētas ieteikums, ir country specific recommendations, uz, no, runājam par stingru juridisko pamatu un palīdzēt, palīdzēšanu tiem aizņēmējiem, kas nonākuši grūtībās. Līdz ar to mūsu reakcija ir balstīta uz šādiem kritērijiem. Paldies, Udo Bulmans tālāk godātie komisāru kungi. Es vēlos izteikties pavisam īsi, var teikt, apkopot visu vienā domā. Mans iespējas ir tāds, ka realitāte mūs apdzen ar mūsu koncepcijas idejām, ar kurām mēs te apvaināmies Daudzas dalību valstis nav pārvarējuši šoku no starptautiskās finanšu krīzes, kur ir uh, Eh, jauniešu bezdarbs ir 50%, kur reformas nav eh, pareizi īstenots un papildus tam eh, Eiropas Savienības ekonomikas dinamika vēl nav atradusi iespēju kompensēt šos šokus un triecienus. Un šobrīd mēs esam situācijā, ka tuvākajos gados miljoniem bēgļi būs jāintegrē un mēs vēlamies tos integrēt un cerams, ka tas izdosies tādā veidā, kā komisārs Moskovisī to ir aprakstījis, hum, eh, ievērojot humanitārs un solidaritātes uh, princips, bet ko tas uh, nozīmē kopā ar mūsu fiskālo stratēģiju, fiskālo nostāju? Kas ir šie papildus impulsi pirmajā kārtā, lai mēs ar to tiktu galā? Vācijā mums ir liela pieredze ar bēgļu integrāciju miljoniem pēc otrā pasaules kara, bet tas notika augoša ekonomikā, ne jau e, tādā ekonomikā, kas stagnē vai kur ir recesija, tāpēc ir jārunā par to, kā tas vispār ir iespējams. Jo prasot e, jaunas reformas un fiskālos e, instrumentus, mēs nevaram pārlikt uz otro kārtu, kuru mēs varam arī nesasniegt, ja mēs šobrīd nespērsim pareizos soļus. Tāpēc es vēlos no jums dzirdēt, kāds ir jūsu iespējas pēc sarunām ar uh, finanšu ministriem. Mēs redzam, ka iekšlietu ministra nekustās, un mēs nevēlamies, lai nekustētos arī finanšu ministra. Kur ir iespēja manevriem, kur ir šāda iespēja tiešām šos jautājumus risināt? Jā, yeah. nous, nous ne sommes pas par définition nu, pavisam pēc definīcijas eh, neesam tāds iekšējs persons, mēs esam eh, komisāri, kas darbojas ECOFIN grupā un citās, bet es saprotu šīs eh, pretrunīgās jūtas, ko jūs paudāt Būman kungs pirmām kārtām. Mums ir jau kolosāli milzīgi ekonomiskie, politiskie, tīri cilvēki izteiksmē mērķi, un mēs, protams, ka nevaram atbildēt uz visu šajā ziņojumā Vienkārši ir runa par Eirozonas pārvaldības uh, uzraudzību, kas ir nepieciešama. Gribētu arī norādīt uz uh, reālo situāciju Eiropas Savienībā. Tie ir ekonomiskā izteiksmē. Man sajūta ir tāda, ka šobrīd Eiropas Savienība un it īpaši Eirozona ir eh, tā labāk gatava stāties eh, pretī šādiem šokiem, kas notika 2008.9. gadā tīri banku krīzes izteiksmē. Mēs esam izveidojuši Eiropas eh, stabilitātes mehānismu, kurš nepastāvēja agrāk. Un, mm, tāpēc uh, esam arī mm, publisko finanšu sistēmu sakārtojuši. Mums ir uh, paveikts arī darbības investīcija ziņā, tātad mums šobrīd tāda spēcīgāka, stabilāka situācija. Un eh, tam vajadzētu šo situāciju stiprināt un atkal pātrināt tālāko darbību. Tāpat laikā mēs saskaramies ar jau manis minēto mērķi, kā jau arī Junker kungs teica, ka eh, šī komisija ir komisija ar tādām pēdējām iespējām, ir jābūt ambīcijām un rezultātiem, un ir jābūt ambicioziem tīri Eirozonas eh, pārvaldības jomā arī. Uh, Tieši tāpēc ir izstrādāts piec priekšsēdātāja ziņojums, jo ir nepieciešamība, kā es teicu, atkal visiem kopā pārdomāt šīs divas fāzes. Jā, tātad jā, jāuzlabo disciplīna, bet jāuzlabo arī solidaritāte. Jā, protams, ir nepieciešama jauna instrumenta, kas mums ļauj stiprināt mūsu pašu noteikumu ievērošanu, bet tāpat ir jādomā uz priekšu arī tīri politiskā izteiksmē par Eiropas Savienību un tāpat migrācijas jautājums. Uh, Eh, finanšu ministra neformālā tikšanās eh, piekdien, sestdien pagājušā nedēļā tikās un eh, Galtierī kungs arī tur bija klāt. Un tur tika dots uzdevums pārdomāt par ekonomiskajām sekām un tīri ietekmi uz budžetu migrācijas jomā. Mums ir jādomā par savu tiesisko regulējumu un mums ir jānodrošina, lai izaugsmas un stabilitātes pakts tiktu ievērots ņemot vērā arī, kāda apstākļa varētu rasties, bet katrā ziņā jāsadarbojas eh, tieši ar finanšu ministriem, ar parlamentu šajā jautājumā, un katram jāspēlē savu lomu atbilstoši. Thank you very much. Werner Langen. Langens. Jā, vielen dank. Paldies. Mans jautājums ir Moskovisī kungam. Jūs tikko uzsvērāt, ka jūs esat uzklausījuši visu trīs iestādes, un tāpēc esmu mazliet pārsteigts Um, klausoties, kā jūs atbildat? Ne jau tikai šodien, kopš jūsu uzklausīšanas jūs nesat gatavs sniegt konkrēts atbildes, bet tagad jūs piedarat pie iestādes, kurai ir vienīgās iniciatīvas tiesības. Jums ir pienākums nāklājā priešlikumiem. Jūs sakat, ka katram var būt savs viedoklis. Nu, tad šeit ir vairāk jautājumu nekā atbildes, bet mēs no jums gribam atbildes. Un pirmais jautājums tāpēc ir šāds. Tas ir jautājums par to, kā šī finanšu dimensija uh, iespējamam Eiropas finanšu ministram var izskatīties. Es pierakstīju jūs sacīto. Eiropas eh, komisijas tiesību ievērošana. Vai jūs no, domājat, ka ESM balstītos uz parādiem un tas tiek pārbūvēts par komisijas instrumentu? Jeb tomēr tā ideja ir tāda, ka pēc uh, finanšu krīzes un ESM, mēs tagad arī e, pievalkam klāt e, uzkrājumu veidotājus, e, kas nav atbildīgi par to, kas Eiropā ir noticis. Nu, šeit nav koncepcija saskatāma, ja jūs nevarat beidzot skaidri nosaukt lietas vārdā. Un tāpēc jautājums, kuru jūs jau dzirdējāt no Lukas kunga, no kurienes nāks nauda? No ESM? jeb Francijas budžeta ministrs varbūt ierunās no lauksainiecības budžeta, mums tur daudz rezervju ir. Jeb kā jūs to iedomājaties, ka tagad nāks priekšlikumi, tad es gribu šeit un šobrīd dzirdēt, ko komisija taisās darīt, nevis par riska sadalīšanu, uz uzkrājumu veidošanu, veidotājiem. Mēs nevaram priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Lūdzu, mums, ka visi kungs. Cienījamies deputātu kungs, es varu atkārtot to, ko jau teicu iepriekš, ka kāda arī ir mana pārliecība. Es e, esmu komisijas pārstāvs un tieši tāpēc mēs kā komisija nākam klēr iniciatīvu un tas ir priekšstādātāja pienākums ar vicepriekšstādātāju Dombrovska e, atbalstu. Tātad mēs strādājam, izstrādājam konkrētus lēmumus, kas tiks e, pieņemti atbilstoši apstiprināt tuvākajās nedēļās mēnešos. Mums ir uh, Eh, jāstrādā tātad pie šīs pirmās fāzes piecu priekšsēdētāju eh, ziņojumā. Jāstrādā pie konkurētspējas iestādes, pie eh, budžeta padomas un banku savienības. Šīs ir svarīgākās tēmas. Mums ir darbs priekšā un precīzes atbildes, jā, tās nāks. Tāpat laikā ir paredzēta otrā fāze, kas ir tāda tālāka. 2017. gads un te gribu norādīt, ka reāli nevienam, nevienam šobrīd nav visu atbilžu. Kas ir svarīgākais? Svarīgākais ir uzsākt šobrīd sarunas, eh, ir svarīgi veikt analīzi un eh, gribu atgādināt. Esmu bijis padomē, esmu strādājis institūcijās un eh, to jau arī teicu vairāk kārt, esmu strādājis arī Francijas valdībā kā finanšu ministrs un es atceros Francijas Vācijas vienošanos, ko parakstīja Mērķels kundze un Olanda kungs, kur bija runa tieši par šo finanšu kapacitāti. Un šis jautājums atkal mums ir uz galda. Tas ir uz galda Francijā, Vācijā, tāpat arī citur Eiropā. Un es eh, ceru, ka notiks tāds pēc iespējas atvērtāks, konkrētāks pārdomu process šajā jomā. Un es nebūtu nepretendējis visām atbildēm. Mums ir nepieciešams debats. Un visiem tā ļoti mierīgi ir jāuzdod jautājumi, jāapskata problēmas un attiecīgi jārod arī risinājumi. Paldies! Vicepriekšsēdētājs Dombrovskis, vai jums būtu kas piebilstams? Jā, paldies. Šajā jautājumā, es domāju, komentārs jau tika izteikts. Es jau runāju par to, ka pēc piec priekšsēdētāja ziņojuma dažādi dalībvalsts nāk klajā ar dažādiem priekšlikumiem, idejām, iniciatīvām, un mēs pozitīvi vērtējam visu šo ieguldījumu no dalībvalstīm, bet galu galā mums būs jānāk klajā ar līdzsvarot un visaptvarošu skatījumu, kā virzīties uz priekšu, un pie tā arī mēs strādājam. Liels paldies, Nina Gil nākošā. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātāji. Daudz, kas jau te ir pateikts par piecu priekšstādātāju ziņojumu, un es domāju, ka tas eh, pārēdz ierosina tādas ļoti būtiskas reformas, lai stiprinātu un uzlabotu makroekonomisko un finanšu pārvaldību. Uzskatu, ka šīs reformas ir vajadzīgas, bet uh, manas bažas ir sekojošas. Kā jūs to visu saskatat, kā tas ietekmēs ne eiro uh, zonas dalību valsts? Es pozitīvi vērtēju to pārliecību, ko jūs devāt pagājušā nedēļā vicepriekšstādātā Dombrovska kungs, ka mums vajadzētu būt atvērtiem un caurskatāmiem attiecībā arī uz ne eirozonas valstīm, bet ir pāris jomas, kurās gribētu saņemt tādu tālāku skaidrojumu, jo ziņojumā ir teikts, ka mēs gribam, lai Eiropa uh, būtu eh, ļoti kvalitatīva, tātad 3A reitings būtu sociālos, eh, sociālā jomā, tāpat kā finanšu un ekonomiskā jomā, es pilnībā to atbalstu. Tas nozīmē, ka darba eh, tirgiem un labklājības sistēmām ir jāfunkcionē labi un tām ir jābūt ilgspējīgām visās Eiropas, dalības, Eiropas Savienības dalība valstīs. Es pieņemu, ka jūs šeit domājat visas Eiropas Savienības dalībvalsts, ne tikai Eirozonu. Un ir tik tis atcelts arī uz referendumu manā valstī. Uh, Un, eh, jā, ir ļoti daudz jautājumu par to, kā Eirozona tiek, tā teikt, pārvaldīta, apsaimniekot, un nu, uzticība tai nav īpaši augsta. Tāpēc mēs, tie, kas esam pro-eiropeiski un gribētu palikt Eiropas Savienībā, gribētu saņemt skaidrojums, kā tas ietekmēs mūsu eh, darbu un eh, kā mēs savā kampaņā varētu izmantot šo informāciju. Un pavisam ātrs jautājums par šī ziņojuma mērķi, tātad izvairīties no tādām drāmām kā Grieķijas gadījumā, lai tas nenotiks nākotnē. Un kā jūs zinat, ir mm, ļoti daudz dažādu nu, kritikas par trojkas darbu un uh, Arī Grieķijā, kad tika aplūkots nodokļu reformas, arī trojka šajos spiedienu apstākļos, nu nezinu, vai tas tā bija, bet tāda ir mana izpratne, priekšsādātājs pārtrauc runātāju, kurš lūdzu no komisijas locekļiem atbildēs. Priekšsādātājs saka, vairāk laika nevar dot jums pabeigt atbildēt uz jautājumu, kurš sāks atbildēt. Valdis, lūdzu. Jā, paldies, paldies par šo jautājumu. Tātad pirmām kārtām par iniciatīvu un Eiropas monetārās zonas uh, paplašināšanu, lai šis process būtu atvērts un caurskatāms arī ne eiro zonas valstīm. Tas ir princips, pie kura ļoti stingri pieturamies. Un jā, tik tiešām visas iniciatīvas, kam ir kāda saikne ar iekšējo tirgu, tās visas attieksies uz Eiropas eh, Savienības visām 28 dalību valstīm. Tātad tas ir tāds vispārējais princips. Protams, ka jūs zinat, ka ne visās politikas jomās, ne visas dalību valsts vēlas eh, nodrošināt padziļinātu sadarbību Un šajā gadījumā, protams, vēl ir vieta vēl jaunām papildu darbībām Eirozonā vai Eirozonā. Plus esam atvērti arī citām valstīm, kuras vēlas eh, pievienoties kādās konkrētās iniciatīvās, kā piemēram Banku Savienība. Tā ir atvērta ne Eirozonas valstīm. Šobrīd neviena gan nav pievienojusies, bet principā iespēja pastāv. Mēs paredzam turpināt strādāt ar šādu pieeju un pagājušā nedēļas nogalē mēs to diskutējām ne Eirogrupā, bet Ekofinā, kur um, sanāk kopā visi finanšu ministri, un es domāju, ka tas vēlreiz labi demonstrē, ka pieturamies pie šīs pieejas. Tālāk. Jautājumi par Grieķijas programmu. Protams, mēs zinām, ka viena no problēmām sarunās bija uzticības erozija starp Grieķijas valdību un tās partneriem, tātad citām Eirozonas valstīm, un bija nepieciešams ļoti smags darbs, lai saskaņot, samierinātu šīs pretrunas, lai nonāktu pie vienošanās. Bet viena no sekām šim uzticības trūkumam bija tāds, ka programma ir ļoti uh, tāda noslogota. Jā, bija daudzi pasākumi, kas tika veikti ļoti īsā laika periodā. Mēs zinām, ka Grieķijas parlaments ir eh, pieņēmis trīs ļoti būtisks eh, reformu un korekciju mm, likumdošanas tekstu pakotnes eh, pirms jebkādu līdzekļu pārskaitīšanas Grieķijai, bet tagad šķiet, ka process nostājas atpakaļ uz sliedēm un ir skaidra apņēmība uh, pausta no visu politisko partiju puses, no lielāko, būtiskāko politisko partiju puses pieturēties pie šīs programmas. Paldies, nākošais Darījus Rozāci. Paldies, priekšstādātāji, es pozitīvi vērtēju abu komisāru klātbūtni šodien, un mans jautājums ir par fiskālo savienību. Piecu priekšstādātāju ziņojumā ir ieteikumu izveidot uh, fiskālo savienību, un jāsaka, tas ir tāds ļoti tālajošs uh, ierosinājums, tas ir politiski bijis diezgan pretrunīgs, ir bijušas uh, diskusijas par šo jautājumu arī šodien, vairāk uh, arī tāpēc, ka mm, te runa par uh, pārnesumiem starp uh, dalību valstīm. Jāsaka, man ziņojums nešķiet īpaši pārliecinoši. Ja jūs domājat tādā veidā stiprināt fiskālo tātad nodokļu disciplīnu, tad kāpēc ir nepieciešams um, izveidot jaunas institūcijas pirms tam uh, nodrošinājuši to, ka regulējums darbosies? Es piekrītu, uh, ka jā, noteikuma funkcionēšana agrāk nav bijusi varbūt nu, īpaši laba, bet nu, mēs to varētu uzlabot. Tātad tas ir pirmais jautājums. Otrais. Jā, uh, Fiskālās savienības pamats ir vienkārši veikt eh, dažādas funkcijas, stabilizēšanu, piemēram, tad man ir jautājums, eh, kā vārdā, ja Eirozona saskarsies ar simetiskiem šokiem, tad labi, mums būs kopējā nodokļa un monetārā politika, nu un tad kas eh, koordināta ehm, fiskālā darbība visās valstīs. Ja būs asimetrisks šoks, tad mums ir Eiropas Savienības stabilitātes mehānisms. Un, protams, ka banku savienība un ehm, stājas spēkā šis privātā riska dalīšanas mehānisms. Kā būs ar publiskā riska uh, schēmu attiecībā uz uh, transfēriem, pārskaitījumiem uz dažām dalību valstīm šādā situācijā? Je voudrais dire à quel point vous... Paldies. Jāsaka, jūs jautājums ir ārkārtīgi pamatots un vietā. Un tas, ko jūs stāstījāt, jāsaka, nu, uh, tikai atspoguļo tādas spēcīgas eh, ambīcijas, kas ir arī piecu ziņojuma, eh, piecu priekšstādātā ziņojumā. Tā tad arī šai ziņā debats ir uzsākušās. Es nevaru jums šobrīd pateikt. Es domāju, ka mums ir jāizanalizē, jāsaprot, kāda ir elementi, kāda ir bāze, vai uh, jāaprobežas tikai šo stabilizēšanas funkciju, vai arī ir jāiet tālāk, jādomā par resursu mm, piešķiršanu, varbūt pārdalīšanu. Labi, te pastāv dažādi viedokļi arī šajā zālē, par, un tāpat ir dažādās politiskās struktūrās. Svarīgākais šobrīd ir tikt galā ar šoku, ar simetrisku šoku. Monetārā politika mm, tiem nolūkiem arī ir izstrādāta un nostādīta. Es domāju, ka uh, tā šobrīd ir labi pielāgotas šādām iespējām, bet runājot par asimetrisko šoku, varam konstatēt, ka uh, dažas dalībvalstis ir zaudējušas savu kapacitāti rīkoties šādos apstākļos. Tātad, uh, kāda būs uh, budžeta savienības kapacitātes? Jā, mēs vedam dažādas debatas, dažādos līmeņos un uh, nonākam pie šī demokrātijas jautājuma. Un te ir vitāli svarīgs nostādījums, kā varētu veikt kontroli par visu šo procesu, kā nodrošināt leģitimitāti visam tam. Tātad jūs jautājums ir mm, pamatāts tajām pārdomām, kas notiek ne tikai komisijā, bet kas notiek arī citās institūcijās un uh, arī Eiropas parlamentā. Thank you. Paldies. Dombrauskungam vārds. Paldies. Man šķiet, ka Pie es jau atbildēju šo jautājumu, bet, protams, kad mēs runājam par fiskālo savienību un eirozonas eh, stabilizējošo funkciju, tad arī pieca priekšādātājs ziņojums eh, ierosina vairākas garantijas. Tas nozīmē tātad, ka nedrīkstētu notikt šie permanentie pastāvīgie transferi starp dalību valstīm vai arī tikai transferi vienā virzienā. Tieši tāpēc šī konverģence Eiropas Savienībā ir ļoti būtiska un. Uh, Tāpat nedrīkst arī um, mazināt uh, tādas koordinācijas fiskālās politikas uh, izveidu nacionālā līmenī. Pastāv zināmas garantijas, kas jau ir izstrādātas, runājot par uh, šo Eirozonas fiskālās stabilizācijas funkciju, bet, ja kurā gadījumā, kā es teicu, uh, Mm, tā ir paredzēta otrai, um, otrajai fāzei, kas ir minēta ziņojumā, un ekspertu grupai noteikti tas būs viens no jautājumiem. Šī ekspertu grupa tiek izveidota, un viņi pie šī jautājuma tieši strādās. Paldies, uh, Marijā Rodrīgas nākošā. Paldies, priekšstādātāji! Piec priekšstādātājs ziņojums neapšaubāmi ir uh, pozitīvs solis vajadzīgajā virzienā. Uh, bet pastāv vairākas problēmas, un es gribētu izteikt eh, savu kritisku komentāru par uh, saskaņotību, secību. Tātad par secību. Jo secība un uh, var radīt zināms risks. Domāju, ka mums skaidri jānosaka, kādas problēmas ir jārisina. Tas pirmām kārtām. Un šīs risināmās problēmas nav tikai fiskālā disciplīna un uh, finansiālā stabilitāte. Te ir jāatgriežas arī pie augstākas izaugsmes, uh, nepieciešama veiksmīga pārēja uz uh, zaļāku un vidē draudzīgāku ekonomiku un tāpat jāmazina arī iekšējās nesaskaņas atšķirības Eirozonā. Un mums ir skaidri jārunā par šīm problēmām, kas jārisina. Ja tā tad es uzskatu, ka pirmajā fāzē jūs eh, ierosinat eh, veikt ne tikai fiskālo konsolidāciju, un uh, veikt reformas uz izmaksām balstītai konkurētspējai. Ja mēs vēršam uzmanību tikai uz šīm lietām, tad mums notiks uh, šī apgrieztā virzība Eirozonā, tātad dalībvalsts sāks uh, sacenst savā starpā un tātad sacensīsies izmaksu samazināšanas ziņā. Ja jūs vēlaties no šādas dinamikas izvairīties. Tas nozīmē, ka otrajā fāzē priekšsēdētājs pārtrauc. Paldies! Tad laiks ir izticējis, kurš lūdzu sāks atbildēt. Tamrovska kungs. Labi, paldies! Par eh, pieca priekšsēdētāja ziņojumu. Jā, tik tiešām. Viens no galvenajiem elementiem pieca priekšsēdētāja ziņojumā ir eh, konverģences jautājums. Un uh, Tas faktiski ir viens no mērķiem ekonomiskajai un monetārai savienībai, kas veicinās konverģences dalību valstu vidū. Tātad tas lielā mērā ir ziņojumā un ir likts uzskat, uz, uzsvars uz uh, labāku, spēcīgāku izaugsmu un darbietu vadīšanu. Un ir vairāk elementi piec priekšādātāja ziņojumā, kas palīdz uh, šo situāciju risināt. Uh, Un tāpat ir paredzēta arī pakāpeniska, zinām, sociālo indikātoru, sociālās aizsardzības um, indikātoru noteikšana, kā arī mm, tika izteikts rekomendācijās Eiropas pusgadā, tātad tieši kā jūs minējāt, lai nenotikt šī negatīvā konkurence. Bet tāpat laikā mums jāskatās, uh, kādas ir monētas abas puses, un arī konkurētspēja ir ļoti svarīgs faktors, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības ekonomika attīstītos, lai augtu ilgspējīgi, un tāpat arī, ja mēs gribam, lai tā paliek konkurētspējīga globālā ekonomikā, tad nekādi mēs no tā nevaram izvairīties, bet katrā ziņā, nē, tas nav atkal, lai nonāktu pie šīs dalībvalsts savstarpējās sacensības, mums ir nepieciešams, lai Ehm, mērķi algu ziņā iet kopā ar eh, attīstību, tātad runājot par izmaksu konkurētspēju, bet ja mēs runājam par konkurētspēju ne izmaksu ziņā, ja runājam par eh, inovācijām, ekonomisko potenciālu un tā tālāk, tad eh, jāstrādā, lai palielinātu produktivitāti mūsu potenciālu, mūsu sniegumu, lai nodrošinātu ilgspējīgu ekonomisko izaugsmu, un šī ekonomiskā izaugsme arī uh, attiecīgi tad uh, uzlabo Eiropas iedzīvotāju labklājību. Tātad šis jēdziens atspoguļojas piec priekšstādātāja ziņojumā, un es te nesaskatu nekādas pretrunas. Moskavicī kungs. Uh, pavisam īsi Moskavicī kungs saka, tieši tāpēc mēs esam pār šo plašo mandātu konkurētspējas iestādēji, lai mm, domāt ne tikai par izmaksu samazināšana, bet tādā plašākā izteiksmē, lai domātu par produktivitāti um, visās dimensijās. Ja nē, tad mēs uh, palaišam garām savu izvirzīto mērķi. Paldies, saka priekšsēdētājs Nīdermājer kungs. Uzdod jautājumu, paldies, un runāšu pavisam īsi un varbūt tā vispārīgāk. Es vispārīgi piekrītu uh, ziņojuma virzienam. Es domāju, ka tas ir, kā ir jāstrādā, jāpabeidz Eiropas Monetāro Savienību, jāpadara Eiropas, Eiropas stiprāk. Es domāju, ka Tā ir tāda racionāla piesātināta darba kārtība, bet rodas jautājums, vai to pietiek, runājot par ekonomisko darba kārtību. Piemēram, struktūra reforma dalībvalstīs, lai dalībvalsts kļūst konkrēti spējīgākas, arī tas ir svarīgs darbkārtības elements. Un mēs redzam, ka neatkarīgi no šīm vadlīnijām, kas tiek dotas valsts specifiskajās rekomendācijās, ka dalībvalsts jāsaka, nu, nepieturās pie šī ceļa. Eiropa šobrīd saskars ar ļoti smagu imigrācijas krīzi. Neapšaubām Eiropaisks risinājums šai krīzei, e, tam ir jābūt tādam stabilam un pozitīvam, bet valsts joprojām ir tālu no šāda lēmuma pieņemšanas. Tātad man jautājums, cik lielā mērā jūs abi ticat, ka dalībvalsts būs gribošas pieturēties pie šīs darba kārtības un kāda ir jūsu nolūka, kā pārliecināt dalībvalsts, ka tas ir tas ceļš uz priekšu. Un uh, Otra ļoti konkrēta politika būtu labāka harmonizācija, saskaņošana, eh, nodokļu uzņē, uzņēmuma nodokļu eh, jomā, tātad konsolidētās nodokļu bāzes noteikšanā un attiecīgajā regulējumā. Paldies pirmkārt, kā pārliecināt dalību valsts. Protams, tātad eh, caur pašu ziņojumu, ar jūsu palīdzību, caur intelektuālām debatēm mēs jau esam uzsākuši diskusijas par eh, ekonomiskām finanšu padomē, tātad sestdien jau tas sākās. Tad ļoti gara, plaša diskusija bija, kas um, demonstrēja, ka šobrīd bija, nu, tāda samērīga laba apetīta jauniem priekšlikumiem, bet ir jāiet tālāk, un Luksemburgas prezidentūrā ir zināmas ambīcijas palīdzēt šajā virzienā, un Un tad mēs nonāksim pie konkrētākiem priekšlikumiem tuvākajos mēnešos, arī attiecībā uz Banku Savienību, konkrēt spējas iestādēm un arī šo nodokļu jautājumu. Tāpat ar Luksemburgas prezidentūru esam runājuši par nodokļiem. Un ko mēs gribētu? Mēs gribētu nodrošināt faktisku, efektīvu nodokļu aplikšanu un iekasēšanu. Šobrīd esam situācijā, kad daudzām dalību valstīm ir sistēmas, kuru ietvaros, teiksim, uzņēmumi, kas eh, gūst peļņu un eh, tāpat laikā maksā ļoti maz vai vispār nemaksā nodokļus šajās valstīs, un tas ir pilnīgi un totāli nepieņemams Eiropas iedzīvotājiem. Un eh, šis priekšlikums par CCCTB, par konsolidēto nodokļu bāzi, tas jau ir bijis uz galda piecus gadus, nekāds konsensus nav panākts, mēs atkal to liksim uz galda. Uh, Varbūt eh, izmantojot citādu metodu, divu fāžu pieeju, sākot ar kopējo bāzi un tad pārējot tālāk pie konsolidācijas. Bet mēs ļoti stingri būsim šajā jautājumā, jo uzskatām, ka šodien ir liels pieprasījums ne tikai pēc caurskatāmības, bet arī konkurētspējas, efektivitātes, un abas šīs puses ir saistītas. Tāpat ceram, un es arī Mm, to ļoti atbalsta, ka nepieciešama vienošanās nākošā ekofina padomē 6. oktobrī, kas notiks par direktīvas eh, priekšlikumu par eh, nodokļu nolēmumiem un nodokļu nolēmumu ap, automātisku apmaiņu, kas arī ir izšķiroši svarīgi caurskatāmībai. Mums būs iespēja atbildēt uz jautājumiem no Eiropas parlamenta puses, eh, mm, tāpat arī 17. decembrī. Saka runātājs, mēs par to varēsim runāt tekstu komitejā, bet varbūt bija domāts 17. septembris. So, thank you very much. This is, by, by the way. Liels paldies. Un, uh, jā, nākošais jautājums būs tieši par parlamentu atzinumu saistībā ar šo tiesību aktu. Gribētu sirsnīgi pateikties Valdim Dobrovskim un Pieram Moskavici par šo ļoti intensīvo un noderīgo viedokļu apmaiņu. Gribētu teikt, ka esam uh, nolēmuši tātad koordinātori, kā mēs sekosim šīm diskusijām Mums būs tehniskais eh, seminārs, kurā vērsīsim uzmanību galvenokārt uz pašiem būtiskākajiem pasākumiem. Tur, kur mēs saskatām konverģenci starp eh, šo priekšlikumu, kas ir Bereskundas ziņojumā un kas ir arī piesa priekšstādātā ziņojumā. Tā ka domāju, ka steidzamā kārtā mums ir jāizvērš diskusijas tehniskā līmenī, pēc tam atkal politiskā līmenī par to, kā mēs varam definēt uh, šo, tā teikt, uh, pasākumu integrēšanu uh, attiecībā uz eirozonu un. Nodrošinot arī atbilstošu demokrātiskās leģitimitātes līmeni, iesaistot Eiropas parlamentu, kurš, protams, arī ir gatavs iesaistīties šajā Eiropas pusgada darbā. Uh, ņemot vērā, protams, to, kas ir Beres kundze ziņojumā un Rozaki ziņojumā, un kas ir arī pieca priekšstādātāju ziņojumā, kurā arī ir runa par uh, iespējamām starp institūciju vienošanām. Protams, pastāv jautājums eh, par demokrātisku atbildību, mēs, ko vicīkungs uz to atsaucās, un mēs tik tiešām esam gatavi. Sākt, uh, jā, sākot ar šo finanšu palīdzības programmu Grieķijai, un tagad gaidam uh, pirmo apmaiņas ar Šulc kungu un Junker kungu, lai varētu īstenot šo, šīs jaunās normas, šo divu pakotni un jāizmanto arī savu kapacitātu uzraugot finanšu palīdzības programmas īstenošanu, kas tieši ir paredzēts, lai parādītu šādu um, elastību arī attiecībā uz ekonu komiteju un veicot tās politiskās kontrolas funkciju. Un, protams, ir vēl ambiciozāki jautājumi runāt par fiskālo kapacitāti un kā tas tiks eh, ņemts eh, tālāk, eh, ņemts vērā mūsu iekšējā darba organizēšanā. Un visbeidzot šis jautājums, kā mēs domājam, ceram tik galā šo problēmu, tas saistās ar to, ko Nina Gilna pat minēja, kas arī figurēja ECONFIN diskusijās 19 Eirozonas valsts, 28 Eiropas Savienības dalība valsts. Tātad kā mēs šajā uh, ietvarā varam veikt tādu pilnīgu saskaņotību, kā mēs varam nodrošināt tādu spēcīgu Eiropas Savienību balstoties uz kopienas institūcijām, kopienas metodēm un fakts, ka diskusijas notika ekskofinā un ne Eirogrupā, man liekas, ka tas ir pozitīvi. Es nesaprotu, kāpēc mēs arī tā nevarētu darīt, teiksim, ekofinā, pārunāt arī monetārās zonas jautājums un uh, Jāna balsojums, protams, jānotiek padome Eirozonas ietvaros, bet mums nav nepieciešams, tāpēc, teiksim, pārējos citu dalībvalstu pārstāvis sūtīt ārā no telpas. Katrās ziņā, domāju, šī pieeja ir interesanta, un šis parlaments arī ir kolosāls piemērs tam, kā mēs varam īstenot savu politisko kontrolas funkciju attiecībā uz, teiksim, Eiropas centrālo banku, ņemot vērā, ka tā ir Eirozonas institūcija, bet Mums tas nenozīmē, ka mums ir jāizsūt ārā tos uh, deputātus, kas nāk no ne eirozonas dalību valstīm. Tātad šādā veidā, es domāju, mēs arī varam turpināt savas diskusijas. Lielas paldies mūsu viesiem par šo interesanto un noderīgo viedokļu apmaiņu. Paldies! So, liebe Kolleginnen, liebe Godātie kolēģi, cienās kolēģis, turpinām sēdi. Tālāk mūsu darba kārtībā 12. Nu, punkts - automātiska informācijas apmaiņa. Nodokļu jautājumos un nodokļu likumdošanas ziņām. Kolēģi Langen, es zinu, ka jūs esat ļoti labi informēti par šiem jautājumiem. Es esmu arī painteresējies, vai tas vispār ir iespējams ka es pats sev dodu arī vārdu, bet tiešām, ka tā tas var būt, jā. Un vēl man ir daži paziņojumi. Lūgtu visus ievērot. Pēc eh, referenta lūguma Natis Marija Kolūdzu šodien paredzētājs viņa priekšliekuma prezentācija tiek atliktā, lai varētu īstenībā to vēl pārnāt eh, monetārajā dialogā. Un līdz ar to jauns šāds grafiks. Eh, tad iepazinies ar ziņojumu priekšlikumu 19. oktobrī. Grozījuma iesniegšanas termiņš tad būs 27. oktobris. Grozījumus izskatīsim. 30. novembrī un 1. decembrī. Balsojums komisijā uzreiz tad arī un plenārsesijā plānots, ka to izskatīs 16. gada februārī. Ja referents pietiek, tad nu labi, tad eh, līdz to es būtu arī vispateicis. Un tagad par uh, informācijas automātisku apmaiņu. Lūdzu, to es došu sev par šam vārdu, jo esmu reiz arī referents. Un tagad man jāturpina. Tas nav nekāds te burļu triks, Maikl. Un atkal vācu valodā. Par savu ziņojumu dažas lietas tikai pateikšu. Vēlos norādīt. Pirmkārt, mums ir viespēkā Eiropas mērogā likumdošana, kur mēs runājam par ierēģu jeb iestāžu sadarbību. Uh, Un uh, tur jau skaidrs uzstādīts mērķis, bet, diemžēl, šī sadarbība nesad, ne, nenotiek, jo automātiskā informācijas apmaiņa nenotiek. Problēma ir sekojoša. Jo, lūk, tās ir pašas dalībvalsts, kas tomēr nolēma, vai viņu piedāvāta informācija ir būtiska un interesanta citām dalībvalstīm vai nē. Nu, tad jau liek teikt, Vācija, e, šo vācu valodu mums ir šis teiciens par par dārznieku, nu, un dalībās, protams, ka nekad jau neatzīs, ka tam ir kaut kāda nozīme attiecībā uz citām dalībvalstīm. Tādēļ eh, komisija piedāvā jaunu priekšlikumu, kādā veidā Eiropas Savienībā var izveidot saistošu obligātu sistēmu informācijas apmaiņai um, par nodokļu nolēmumiem. Nu, komisija, protams, te piedāvā šeit pārbaudas procedūru, ko tas nozīmē. Dalībvalstīm ir minimālā informācija jānodod citām valstīm, viņu ieņēmumu dienestiem. Un tas ir šis piedāvājums, ir pušs, īpaši par konkrētiem koncerniem, par mācmeitas uzņēmumiem. Un jāaprakstam par to, kā īpašais režīms atrunāts konkrētiem uzņēmumam par nodokļu maksāšanu. Un te ir jāievēro konkrētie kriteriji, jāatklāj, kā tie ir iekļaus eh, kopējā dalībvalsts sistēmā. Visām citām dalībvalstīm tas ir jāklāj, bet ne par fiziskajām personām, jo tas ir, protams, cits režīms. Un tālāk pēc pieprasījuma, tas ir pēc pūlu sistēmas, dalībvalsts vēl pieprasīja papildus informāciju. Un tas skar visus jaunos nodokļu nolēmumus un jau līdzinējos nolēmums. kas ir pieņemti desmit gadu laika periodā, tā, skaitot no tā brīža, kad direktīvas tā ir spēkā. Tālāk mēs skatāmies, kādā veidā vēl paplašināt šos desmit gadus. Nu, nē, tam īsti nav jēgas, jo parasti ir desmit gadu dokumentu saglabāšanas pienākums līdz ilgāk par desmit gadiem tur nav rēts vispār uh, runāt. Nu, lūk, būtiskie elementi manā ziņomā ir šādi. Trīs lietas. Darbības joma, informācijas apmaiņas laika periods un centrālā reģistra loma. Tad darbības joma. Mans ierosinājums ir šāds, un tas iet roku rokā arī taks um, diskusijām un papildus diskusijām, kas ir bijuši arī jau iepriekš komitejā. Un te mēs runājam par visiem nodokļu nolēmumiem, nevis tikai tā, kura pati dalībvalsts uzskata par tādiem nozīmīgiem starp pārobežu kontekstā, bet gan visiem automātiski tad ir jāiekļauj jās darbības somā. Tālāk. Informācijas apmaiņai jānotiek nekavējošies līdz ko tiek panākts, uh, ir parakstīts tāds nolēmums. Komisija saka, trīs mēnešu laikā. Es saku, tam jānotiek tu uzreiz. Un uzreiz to informāciju ievada datu reģistrā. Komisija ierosina, ka viņi izveido šādu drošu centrālo reģistru. Tas atvieglotu informācijas apmaiņu, un tas nozīmē, ka finanšu iestādēm būtu iespēja vienkārši un strauji visu pārbaudīt. Vai konkrētais nodokļu runātais režīms ir saistošs un interesants arī citām dalībvalstīm, un līdz to iekļaujas darbības jomā, un tad ir jāiekļauj informācija um, reģistrā. Es arī uzskatu, ka te ir jābūt uh, skaidri noteiktam termiņam. Uh, līdz 2016. gada beigām visam būtu jābūt izdarītam. Un tas arī, protams, domāt par saturu. Tas reizē ir um, jautājums par to, vai tas ir um, publiski pieejams, vai tomēr jāievēro arī zināms uh, nodokļu konfidencialitātes noslēpums. Tā kā mēs runājam par datu kvalitāti un par to, ka visas dalībvalsts sniegtu arī uh, nepieciešamos tāds mm, skaidri pietiekam apjomā, nu, un lai būtu skaidrs tāds spiediens, tad mums ir jānorāda, ka mēs varam piedāvāt arī apkopojošu informāciju par apturēto valsti, lai viņi varētu veikt zināmas izmaiņas arī vajadzīgās likumdošanā un Baltojas likumdošanas plankums noslēgt. Un nu, es šiem jautājumiem vēl teicu ļoti daudz savas domas un pūles, Es nedomāju, ka būtu nepieciešams vēl papildus um, notiek kāds at, uh, informācijas atklāšanas pienākums. Es domāju, nevajag aizrauties ar likumdošanu tādā mērā, ka mēs atkal veicināsim vēl papildus jaunu uh, darba lauku četrām lielajām nodokļu konsultācijām iestā, uh, uzņēmumiem. Uh, Nu, ko, es zinu, ka padomēji uzskat, ka te jāvērš vēl īstenībā arī Luksemburgas uh, tiesā, lai iegūtu prejudiciālu nolēmumu par šādu lēmumu. Un, uh, protams, te jau arī padomu to ļoti rūpīgi izskatījusi, un tur bija ļoti pretrunīgi viedokļi. Un esmu pats arī sasinājies ar daudzām padomas delegācijām. Padomi jau uzskata, ka jau komisija šaupā strīpu ar saviem piedāvājumiem, un mēs savukārt kā parlaments, kur mēs vēlamies vēl papildus jaunas prasības iekļaut. Nu, tā kā es to ierosinu precīzi, nu viņam tas nepatīk. Es tomēr uzskatu, ka nevajag bremzēt, jo padomē, protams, formāli var arī atsaukt tiesu uz to, ka viņi, protams, līdz kamēr vien parlaments nav pieņēmis savu pozīciju, jeb nostāju, uh, padome arī var mm, kavēties ar savas nostājas atklāšanu. Tādēļ ja mēs nedrīkstam viņiem piedāvāt šādu kārti, un mans lūgums īpaši ir ievērot visu noteikto laika grafiku un iespējams strauji šādām virzīt un sagatavot mūsu atzinumu, lai būtu skaidri mūsu nostāja. Un es aicinu to izdarīt jau šajā rudenī Luksemburgas prezidentūras ietvaros un panāk, ka jautājums tiek izskatīts un reāli pieņemts jau šajā rudenī, lai tad 16. gadā to varētu to arī īstenot un izveidot šādu reģistru. Lai nekādām dalībvalstīm vairs nebūtu iespējas atrunāties un turpināt nevēlamās praksi, nevēlamo praksi. Nu, lūk, tik daudz komentāru no mans puses. Paldies jums visiem un paldies priekšsādātājiem un dod tālāk vārdu ēnu referentām. Uks paiet, lūdzu, pirmais. Paldies, priekšstādētāji un referenti vienā personā. Nu, ko atkal atgriežamies pie slavenās direktīvas. Es arī, protams, vēlos uzsvērt, ka īpašā nodokļu apakškomitejas darbs ir bijis rezultatīvs un arī Luksa Līks gadījums ir skaidri pieprasījis rīcību. Uh, un par to, ka jānodrošina godīgi, taisnīgi nodokļi arī lielajiem multinacionālajiem e, korporatīviem uzņēmumiem. Es piekrītu referentam kungam daudzos jautājumos, vēlos no savas puses tikai varbūt e, uzsvērt dažas lietas. Pirmkārt, par direktīvas darbības jomu. Mēs, protams, uzskatām tam vēl iespējami plašai darbības jomai. Eh? un nepieciešamās grozījumus, kurus tad mēs eh, vēl papildus būtu jāveic vispār citos Eiropas likumos. Bet ir tā, ja ir, eh, protams, finanšu krīze, nu, līdz šim ir tā, līdz ko ir kāds konflikts, tad katrs var sniegt savu informāciju vai nedod. Un tad sanāk, kas, ka katrai dalībvalstī, protams, ir varbūt kaut kur jāveic, zinām, pielāgošanās darbi, bet desmit gadi, nu, tas, manuprāt, īsti nav adekvāti. Tādēļ mans ierosinājums būtu šāds, ka sankcijas, protams, mēs, eh, protams, uzreiz automātiski ieviešam, līdz ko nav sniegta informācija, jo savādāk direktīva vispār būtu lieka. Tādēļ ir jāpieprasa konkrēti pasākumi, kas kā kāds spiediens, lai šī direktīva darbotos pareizi. Tālāk mēs runājam par arī identifikāciju Eiropas mērogā harmonizētā veidā, lai būtu pārliecība to, ka katrs Eh, uzņēmums iegūst šādu Eiropas nodokļu maksātāju numuru, un tad līdz to viņu varētu skaidri pārbaudīt visās procedūrās. Tālāk nākošais posms būtu, ka mēs arī ātri atpazīt šos um, bledīgos uzņēmumus, kas krāps ar nodokļiem, un varētu arī aktuāli pātrinātā veidā, protams, cīnīties. Paldies! Paldies. Ik tālāk EKR vārdā. Lūdzu, Sandar. Paldies, priekšsādātāji un referentkungs. Nu, lūk, ja es ap vēlāk ar jums mainos vietām, tad es ap tāpat varētu darīt. Um, jā, EKR grupa arī atzinīgi vērtē darbu šajā jautājumā, un mēs, domājam, jums nebūsim pārslēgums, jums, ka arī EKR ir par uh, cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanos ar nodokļiem. Un mēs atbalstām daudzos priekšlikumus, kurus piedāvā komisija un arī OECD. Un mēs arī vēlamies, eh, lai būtu skaidra prakse, kur mēs varam labi uzreiz atpazīt dažādu veidu um, krāpšanos gadījumus un uzstājam uz lielu caurskatāmību, kas, manuprāt, ir vislabākais līdzeklis pret šādām darbībām. Un vēlos uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, mēs vēlamies panākt reālas izmaiņas. Tādēļ uzskatām, ka visvairāk uzmanību vajadzētu veltīt pārobežu nodokļu nolēmumiem. Tas pats pirmais. Un otrkārt, visi tie nolēmumi, kas šobrīd ar vienu ir spēkā. Tālāk vajadzētu piesaistīt paškompetentākos personas lai panāktu tādu arī turpmāko reakciju. Un lai viņi panāktu, ka viņu pašu iestādes rīkotos, nevis visu tikai uzliktu komisijai. Paldies. Paldies. Tālāk vārds liberāļiem. Pēters Šačeks, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji un referentkungs. Es ļoti atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, tur ir augsti mērķi. Tas seko arī mūsu politiskās grupas uzstādījumam. Par darbības jomu. Ja mēs apkopojam gan nacionālo darbības jomu, gan Eiropas mērogu, es domāju, ka mēs varētu pateikt visam skaidri ka arī vispārējie nolēmumi, kas varbūt nav par konkrēto uzņēmumu, bet ir vispārēji kārtībā tos arī iekļauj. Par informācijas saturu vēl vajadzētu arī skaidrību iekļaut informāciju pār likumdošanu un konkrētiem pantiem, kas pieļauj šādu nolēmumu ieviešanu. Un vēl ir jāpanāk, ka ieņēmumu dienestī nepiedāvā kaut kāds īpaši labvēlīgs režīms konkrētiem uzņēmumiem, bet ka visiem tad skaidrs spēles noteikumi. Un vēl. Mēs vēlētos, lai kādā versijā mēs tomēr uzstātu uz savām idejām. Padomē pretojās un nedomā, ka, protams, vienkārši savstarpējas spiediens nodrošinās informācijas apmaiņu. Tādēļ ir svarīgi, lai komisija būtu pilnvaras to visu tālāk uzraudzību. Pat caurskatāmību. Labi, viens ir, ka dalībvalsts var to atklāt anonīmā kārtā. Uh, par to, vai to vispār padarīt pilnīgi sabiedrībai pieejamu, nu, te varētu varbūt ieviest tādu pakāpenisku kārtību. Varētu atklāt sabiedrībai dažu informāciju, kas E, nav konfidenciāli, bet nu ir svarīgi, to varētu atklāt. Un varētu galvenokārt koncentrēties uz svarīgāku informāciju. Un komisija savukārt būtu iespējas tad kontrolēt visus arī e, atsevišķos pasākumus kopumā. Tālāk par šo clearinghouse sistēmu, kas arī, arī mūsu nodokļu īpa, komitejas īpašajā ziņojumā atklāts. Nu, te vajadzētu to visu ņemt vērā. Un es līdz ar to vēlos turpināt darbu pie šī jautājuma. Mēs zinām, mēs virzīsimies strauji, padomu bremzēs, bet gan jau, ka mēs panāksim rezultātu. Paldies! Paldies, tālāk, Goe, grupā. Lūdzu, Fabio. Paldies! Mēs vēlamies pateikties referentu kungam un ēnu referentiem par piedāvāto jauno ziņojumu. Jā, nu, kā jūs jau norādījāt, spontānā informācijas brīvprātīgā kārtā nenotiek. Un tam, protams, ir ietekme uz dalībvalstīm. valstīm Nu, mēs, protams, atbalstām šādu automatizētu pieju. Mēs redzam te arī zināms uzlabojums iespējams. Pat centrālā reģistrīs veida ir ļoti labs priešlikums. Un vēl kā Febera kungs tālāk runā savā ziņā par arī, ka ietver nepārobežu arī nolēmums un ka tas viss aizdara īsākā laika periodā, to visu mana politiskā grupa atbalsta. Mums ir varbūt gan zinām iebildumi pret šādām lietām. Par šādu atpakaļ ejošo datumu mēs īstenībā runājam, ka tomēr vajadzētu tomēr plašāk - 15 līdz pat 20 gadus. Un tālāk par atklāšanu sabiedrībai. Protams, uh, Februāra kungam taisnība ir, zinām, tāda arī nodo konfidencialitāte un noslēpums, kas ir skaidri noteikti likumdošanā. Tāšās dalībvalstīs ir atšķirīgi, protams, bet lūdzu, mēs runājam par nevis privātām personām, bet gan par uzņēmumiem, kas, zinām, veidā ielīdz to sabiedriskas arī, e, nu, iestādes institūcijas un Un tā tas var būt, ka, protams, te ir uh, viens pret otru ļoti vēršas. Uh, Uh, Luksemburgas ministrs ierodas pie mums, toreiz nodoja komitejā, un sacīja, ka Francija un Vācija, protams, ir ļoti nopietnu uh, uh pārkāpumiem, kur jau redzējām, lieliem nesamērīgiem uh, peļņas rādītājiem un to novirzīšanu uz Luksemburgu, bet kāpēc tad nebija nekādas informācijas, tāpēc, ka un nu īstenībā ieguvēja ir abas puses. Un mēs vēlamies, lai tā tas nebūtu. Turpmāk, lai viss būtu skaidrs, caurskatāms jo jau kas vainīgs, tas bailīgs, bet citiem tad nav ko baidīties. Un līdz to, līdzīgi kā tas bija naudas atmazgāšanas direktīvā, mēs runājam par žurnālistiem, NVO un deputātiem, ka viņiem ir jānodrošina pilnīga piekļuve šādiem nolēmumiem. Jo, nu, skaidrs, ka bez sabiedriskās spiediena vispār finanšu ministri neko nebūtu darījuši. Paldies jums, Demasikungs, un ceļo vārdā Moliskot Keito. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji un paldies jums kā referentam par sagatavotu ziņojumu. Mēs zaļie piekrītam uzstādītam virzienām un ir prieks dzirdēt, ka arī šodien komiteja te valda absolūta vienprātība. Kāds ir mūsu prioritāts? Pirmkārt, jāpanāk caurskatāmība. Tādēļ mums ļoti patīk, ka E, jūlijā apstiprinātais parlaments ziņojums par akcionāru tiesībām. Arī, lai iegūtu informāciju par gūto peļņu un visu precīzo aktualizēto informāciju, ņemot vērā katras valsts ziņošanu, ziņojums. Un tā jāsiet roku rokā arī šeit lūdzu jādalībās informācijas pienākumu atklāt īpašos nolēmumus par nodokļiem. Eiropas iedzīvotāji ļoti satrauc par to, ka šāda iespēja ar vienu ir iespējama. Uzņēmumi izvairās no nodokļu nomaksas, pārceļot savas darbības uz dažādām dalībvalstīm, un liekas, ka tā ir tāds īpašā atrurā, tāds uh, čomu būšanas starp dalībvalstīm un lielajiem uzņēmumiem, uh, kas nebūtu nekalpo nodokļu maksātājiem, ja vienkāršiem iedzīvotājiem. Un tādēļ nodokļu komitejā strādājot pie jautājumiem, mēs īstenībā jau iestrādājām pie šīs definīcijas, kas īsti ir šis nodokļu nolēmums. Daži uzskata, ka jau vienkārši informējot um, uzņēmumu par iespējamiem labvēlīgiem risinājumiem, jau uzreiz ir nodokļu nolēmums, nu, un daži uzskata, ka tas tā nav. Un konkrēti nolēmumi, nu, ir jāskat ļoti plašā definīcijā. Un Tas jau ir atspoguļots arī akcionāru tiesību mm, direktīvā šī definīcija, kurā ir rakstīts šāda definīcija. Ja kāda veida tiesīsko normu pievērošana pārobežu uzņēmumā, kas var veicināt nodokļu neiekasēšanu vai zaudēšanu uh, konkrētajā dalībvalstī vai uh, mākslīgi novirzot peļņu uz citu dalībvalsti, ir uzskatāms par nodokļu nolēmumu. Mēs uzskatām, protams, ka tas ir pakļauts juridiskai interpretācijai un te jau nevajadzētu to visu turēt slepenībā. Tādēļ mēs vēlamies iespējamu lielāku informācijas atklāšanas pakāpi. Mēs uzskatām, ka tas būtu iegums gan uzņēmumiem, jo šie lielie uzņēmumi izmanto savu dominantu tirgu un um, veicina savu attīstību negodīgā veidā. Tādēļ mēs vēlētos, lai vēl parādītos konkrēti grozījumi, lai informācija nebūtu slepena un neļautu kropļot vēl tirgu un nepieļautu, ka tie, kas darbojas daudzās valstīs, um, darbojas veidā, kas ir ļoti kaitīgs tika, tiem uzņēmumiem, kas darbojas tikai vienas valsts ietverā. Papildus mēs skatām arī uh, papildus atsevišķo ziņojumu par pirms nodokļu nomaksas nodokļu nolēmums, ka tam arī ir ietekme uz dalību valstīm. Mēs atbalstītu arī šādu institīvu, cīnīties pret šādu parādību un vajadzētu saskaņot tiešām um, abu komiteju darbu. Paldies! No FTD es nevienu neredzu šeit bet no N un F lūdzu mums ir pārstāvis. Jā, paldies, priekšsādātāji. Paldies jums kā referentam. Būtiskos jautājumus jūs esat iekļāvis un ņēmis vērā. Mēs atzinīgi vērtējam šo priekšlikumu, te tiešām tāda vienprātība. Galu galā mēs vairums arī esam taks e, komitejā, ļoti respektāms laika grafiks. Mēs dzirdējām no Maskavīcu kunga, ka ekofinam vajadzētu tomēr pieņemt lēmumu arī 6. decembrī. Nu, tad mums arī nevajag kavēties un panākt, ka ir skaidrs parlaments ziņojums. Lai no 16. gada, tad šī automātiska informācijas apmaiņa varētu arī eh, sākt darboties. Tas iet roku ar OCD darbu par PEPS, um, BEPS uh, iniciatīvu. Un uh, te ir uh, līdz to pareizais virziens un svarīgi to iekļaut laika grafikā. Un iekļaut arī nolēmums, kas, nemaz, kas ir domāti tikai nacionālā mērogā, nevis uh, tikai pārobežu. Tiešām, iespējami plaša informācija atklāja lai nepieļaut šādas transakcijas vairāk. Lūk, tāpēc plaši jāskat šī darbības joma. Un vēl vajadzētu, protams, arī skatīties, nu, ietekmes novērtējumā. Piemēram, Austrijā, manā valstī, mums ir par maz nodokļu inspektoru, un tādēļ informācijas pārbaudes starp uzņēmumiem un nodokļu inspektoriem nav vienmēr perfekta dažkārt šīs sistēmas neatbilst, dažkārt rodas arī programmatūras IT problēmas. Tā kā vajadzētu ietekmes novērtējumā ņemt vērā, vai tiešām varam pieprasīt pilnīgi visu informācijas atklāšanu un iekļaušanu. Manuprāt, pietiek komisijas ir noteiktais apjoms, kur runājam par kvartālu informācijas apmaiņu. Ja tad mēs runātu vēl plašāk, tad jau to vispār grūti būtu tik galā nodokļu iestādēm. Vēl. Šis centrālais reģistrs. Esmu pret vēl kaut kādas papildus informācijas atklāšanu, un gal galā es tādā arī citā komitejā, kur ko mēs runājam par datu aizsardzību. Un šajā gadījumā tomēr es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi saglabāt nodokļu uh, konfidencialitāti. Tas ir daudzās dalībvalstīs tā. Mēs nedrīkstam aizrauties. Ir lietas, kuras arī tad mēs te ierakstam, bet kāds būs seks. Un tad ir ļoti precīzi jānodofinē, ko mēs kādu informāciju iekļaujam centrālā reģistrā un kādām personām ir piekļuvušā informācijā. Jo mums būs jātiek galā atkal ar citu uzdevumu - datu aizsardzību, ko mēs pieprasām daudzās citās jomās. Lūk, Ļoti svarīgs vēl papildus jautājums. Tātad mm, iespējama eh, agresīvo nodokļu plānošanas veidu izskaušana, novēršana, kas ir vērsts, protams, uz minimālu nodokļu nomaksu. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un aicinu tiešām rīkoties strauji izlēmīgi. Un to vēl arī pieņem plenārs. Paldies! Paldies! Vēl trīs kolēģi lūdz vārdu, nu tad tikai lūgums ir katram neizteikties ilgāk par divām minūtēm, jo vēl būs jādod vārds komisijai. Un tālāk vārds Natis Marijas lūdzu. Paragado. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και όσοι... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies jums arī kā referentam. Jūsu ziņojums tik tiešām ir ļoti nozīmīgs ir tīpaši tādā brīdī, kad mums ir 24 miljoni eiropiešu bez darba, ļoti daudz jauniešu bez darbu, ir nepieņemams, ka mums ir gandrīz 330 starptautisks, eh, orga, eh, uz, starptautisks uzņēmumu, kur, kā mēs uzzinājām, Luxlīks izvairās no nodokļu nomaksas, un tādējādi tieši neļauj dalību valstīm gūt budžeta līdzekļus. Un eh, tad jautājums, ko mēs darīsim ar eh, transferu cēnu veidošanu. Tā ir aktivitāte, eh, kas ļauj noteikt cenas tajās jomās, kur uh, Eh, tiek pārdot ļoti augstu preci un pēc tam nodokļu nolūkā uzrādīt ļoti zema cena. Grieķijā, kur ir ļoti liels nodokļu sloks, eh, cilvēki, kas eh, dzīvo no algas, ir kļūst vēl nabadzīgāk. Protams, ka tās visas lietas, kuras uzspied Eirogrupa, kur vada Daisenblūm kungs, Tāpat laikā vismaz septiņi, eh, septiņi multinacionāli uzņēmumi Grieķijā rīkojas tieši šādi. Un eh, viņas visu uzņēmumu bāzēt Nīderlandē. Un tāpat ir arī jautājums par Grieķu noguldītājiem Šveices bankās. Neviena no Grieķijas valdībām līdz šim nav vēlējusi risināt šo jautājumu. Paldies, ka pieturēties pie atvēlētā laika. Tas ir labs priekšlikums Vēlamas Urkungam. Paldies, priekšsēdētājs. Te runāju tādā dubultā funkcijā referentam, ko gribētu teikt. Es sveicu referentu, domāju, ka te būs tāda liela vienprātība par viņa priekšlikumu. Es gribētu tomēr uzstāt, uzsvērt vienu punktu visiem kolēģiem. Svarīgākais un politiskā cīņa, kāda mums būs ar finanšu ministriem, tas ir tieši par nepieciešamību, lai komisija saņemtu šo informāciju. Tas būs svarīgākais punkts. Ja komisija nav informācijas saņēmējs un ja nenotiek peer review, tad nekas arī nenotiks Mums ir bijuši jau daudz piemēru šādā ziņā, un it īpaši šajā jomā uh, svarīgā Code of Conduct rīcības kodeksa grupa, kurā uh, Nacionālo fiskālo iestāžu pārstāvji sanāk kopā, pirmos divus gadus varbūt kaut kas notiek, trešā gadā jau nenotiek nekas. Uh, tātad šis ir punkts, pa kuru jācīnās. Ekon priekšsādātājam un tāpat arī kolēģiem gribu uzsvērt un atgādināt, cik uh, svarīgi ir mums eh, koordinēt, eh, eh, saskaņot Farbera ziņojuma taks komitejas un Dats Nīdermāja ziņojuma pozīcijas, jo tie ir trīs ziņojumi, kurā ir runa par to pašu tēmu daļēji, un katrai grupai, katrai komitejai ir jāskatās, jānodrošina, lai mēs plenārsēdē saskaņot par šiem dokumentiem nobalsot. Paldies! Analīze dots. Analīze dots tālāk. Paldies! Es domāju, ka kārtējo reizi mums šeit ir plaša vienošanās ar eh, visiem, ka visi saka, ka atbalsta lielāko daļu no Ferbera kunga eh, ziņojumā, un tāpat vēlos uzsvērt eh, Lamasūra kungs sacīto komisijai jābūt iesaistītāji kvalitātes kontrolē. Un daudzi ir uzstājuši, ka jābūt saskaņotībai starp to, kas ir šajā ziņojumā un uh, tajos, eh, kas ir eh, ekon cit, eh, citi ziņojumi un taksi komitejas sagatavotais ziņojumā. Es arī lasīju šo ziņojumu. Jā, es arī saprotu situāciju tā, ka ir jābūt saskaņotībai. Ekoni iniciatīvas ziņojumu palasot, tur rakstīts par daudzām liekām, kuras arī Fārberkungs min. Tiek prasīts uh, publisku sarakstu izveidot ar nodokļu nolēmumiem, bet kas neapdraud komercu noslēpumu. Un pasākumi, kas minēti taksa komiteja ziņojumos, iet tālāk nekā Farberkunga uh, Um, ziņojumā prasītos um, pasākumos, bet um, neizslēdz viens otru. Tāpēc mums gan komitejā, gan parlamentam kopumā skaidrs, ka virzamies vienotī vienā un tā pašā virzienā. Man prieks, ka ir trīs ziņojumi, kas aicina uh, izveidot efektīvāku automātisku informācijas apmaiņas sistēmu nodokļu nolēmumu jomā, tāpēc es ceru, ka šīs lietas tiks ņemts vērā uh, tad, kad eh, tiks runāts arī par citiem procesiem, kas notiek šobrīd parlamentā. Paldies, analīze! Pavisam īsi vārds komisijai. Divas lietas, kas šeit tik īpaši pieminētas. Pirmkārt, par to, vai komisija ir gatava kā eh, clearinghouse eh, darboties. Tātad, cik es saprotu, ir komisija nostāja. Vīverkungs. Paldies, referentkungs Pirmkārt, paldies eh, komitejai un deputātiem par pausto atbalstu komisijas pieejai kopumā. Kā mēs visi zinām, eh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas un cīņa pret eh, agresīvu nodokļu plānošanu ir ļoti aktuāla. Pēc paketes martā ir skaidrs, ka caurskatāmība ir pirmais solis, lai aizpildītu caurumus Eiropas nodokļu sistēmas likumdošanā, bet, protams, ir nepieciešams eh, rīkoties tālāk, lai risinātu visas problēmas, bet uzskatām, ja, protams, ir pirmais un svarīgākais solis, kā to panākt. Tālāk attiecībā uz galveniem elementiem šajā priekšlikumā, manuprāt, ir apspriestas svarīgākās lietas, un tas ir pieminēt ziņojumā, komisija vienmēr atbalstīs plašu darbības jomu, uh, lai varētu aptvert pēc iespējas lielāku nodokļu nolēmumu skaitu. Uzsvars, protams, ir uz pārobežu elementu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, um, um, BEPS uh, gadījumā nodokļu bārs erozija un peļņas uh, novirze no vienas dalībvalsts uz citu. Otrakārt arī juridiskā pamata, tiesiskā pamata um, Mm, kontekstā, kur runa par eh, pāntu, kas atsaucas uz iekšējā tirgus darbību. Arī padomē ir bijuši debats par to, vai būtu jāiekļauj darbības jomā vairāk nolēmumu, piemēram, tie, kuri atstāja pārobežu ietekmi. Līdz ar to šis jautājums tiek apspriests. Retroaktīvais eh, elements eh, jau no paša sākuma ir bijis svarīgs bet mums ir jāatrod eh, samērīga pieeja, lai sasniegtu mērķus. Komisija uh, ierosināja automātisku pieeju, nevis spontānu, vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, spontāna uh, ieme, uh, informācijas apaņa jau ir DAK iekļauta un nedarbojas, un automātiski, mūsuprāt, ir tāda sistemātiskāka pieeja, kas ļauj administrācijām samazināt slogu, pieļauj sistemātisku uh, informācijas apmaiņu iepriekš noteiktos intervālos. Centrāla datu bāze tika ierosināta, komisija to ierosināja, un ir zināma interese no dalībvalsts puses. Tagad tas ir komisijas interesēs sekot notiekošajam, arī tādēļ, ka mēs no procesuālā viedokļa uzskatām, ka tas būs nākamais solis, lai vēl vairāk automatizētu administratīvo sadarbību nākotnē svarīgs elements, kas joprojām tiek apspriests, ir, kā jau pieminēts, eh, komisijas lomas jautājums un jebkādi elementi saistībā ar turpmākām publikācijām. Komisija uzskata, ka, lai varētu uzraudzīt to, kā darbojas direktīva, bet arī, lai varētu palielināt direktīvas uzticamību un šīs pieejas uzticamību, tad ir svarīgi, lai komisija būtu iesaistīta vismaz sākotnējos elementos, kā tas ir atbilstoši mūsu nostājai. Dalība valsts ir pauduši zināmas bažas, it, it īpaši attiecībā uz, uz piekļuvi dokumentiem un vai komisija būs spiesta kādam piešķirt pieejušiem dokumentiem vēlāk. Mēs uzskatām, ka komisijai ir svarīgi saņemt dokumentāciju, lai varētu ziņot arī uh, Eh, iedzīvotājiem un institūcijām par eh, šo darbību. Eh, protams, ka ļoti svarīgi, lai būtu par ko ziņot, jo grūti ir ziņot par informācijas apmaiņu, ja tā nenotiek. Un mēs, protams, informēsim jums par to, kā notiek šīs diskusijas. Priekšsēdētājs, paldies! Es atvainojos, ka man ir visu laiku jāvaktē pulkstens, bet ir jau 12.30, mums ir jābeidz darbs, e, bet man vēl kaut kas jāpasaka referentam. Pirmkārt jau paldies par plašo atbalstu kur sniedzāt man kā referentam, bet vēlos norādīt, ka attiecībā uz clearing house man ir zināms problēmas. E, tas šobrīd ir tikai e, projekta veidā. Un gal galā es piekrītu Lamasūra kungu sacītēm, ka trim ziņojumiem uh, Ferēras Toireru ziņojums un Nīdermajer Dots ziņojumam un manam jābūt nu, saskaņotiem, jo savādāk tā būs tāda blamāža. Es atvainojos, e, ka mēs e, ekonu uzskatām, ka šeit tomēr notiek svarīgāks likumdošanas darbs nekā taksē komitejā un tāda likumdošanas daba. Uh, Bet, eh, nu, es teiktu, ka uzņēmumi vēl nav saukti, saucami par sabiedriskiem. Lielākā daļa tomēr ir, ir privāti uzņēmumi. Nu, varbūt jūs eh, vēlāk vēlēsieties eh, visus centralizēt un padarīt par sabiedrības uzņēmumiem, nu tā tas gluži vēl nav. Jūs redzat, sacījāt, ka tie ir publiski sabiedrības uzņēmumi. Eh, es runāju par eh, sabiedrības interesēm. Nu jā, tev to es arī gribēju uzsvērt, tie privāti uzņēmumi, kurus finansē no privātā kapitāla, sabiedriskām interesēm ar, īpašini, ar īpašnieku statusu nav nekā kopīga. Es domāju, ka jūs apzināties, ka ja mēs tiešām vēlamies visus eh, nolēmumus, vai mēs tiešām vēlamies viņus redzēt visus, Un vai mēs vēlamies redzēt visu, kas tur iekšā, jo tas, ka uzņēmums apsver uh, kādā valstī, un tur nav runa par izvairīšanos no nodokļu uh, eh, principiem, ja viņi apsver uh, meitas sabiedrības izveidi un tiek sagatavots nolēmums, un nu, tas lielā mērā ietekmē komerc noslēpumu, un analīze jau par to runāja Caurskatāmi nevar iet tik tālu, lai galu galā padome mūsu parlamentā izsmei un saka, jums parlamentā jau nav nekādas sajēgas, par ko jūs runājat. Es tāpēc eh, aicinu saglabāt nepieciešamo līdzsvaru starp sabiedrības interesēm, Eh, tāpēc es arī ierosināju, ka komisija sagatavo ikgadēju ziņojumu, eh, atrast līdzsvaru eh, tam ar uzņēmumu interesēm, saglabāt komercu noslēpumu. Tur mēs tālāko diskusiju ietvaros vēl intensīvāk strādāsim. Es tad arī ar to beigšu šobrīd. Uh, apturēšu savus izteikumus, jo arī man jāievēro laiks grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. septembris 12. dienā. Grozījumu izskatīšana 13. oktobrī, balsošana ekonu komitejā 19. oktobrī un centīšos uh, Strasbūrā to arī tikties ar ēnu referentiem, lai mēs priekšlaicīgi jau varētu tikt galā ar iesniegtiem grozījumiem. Šobrīd parlamenta dienesta pa, paredzuši, ka mēs novembra otrajā plenārsēdē to varētu skatīt. Es aicinu atbalstu sniegt un saņemt oktobra 3. trešo plenārsēdi. Mums ir oktobrī divas šobrīd Mēs dzirdējām arī no komisijas, ka padomē jau diezgan e, padziļināti diskutēts par šiem jautājumiem, tāpēc arī mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai vēl oktobrī tikt plenāru sēdē ar šo jautājumu. Tas arī viss no mans puses kā referentam. E, tagad es uzlieku atkal e, savu cepuri kā priekšsēdētājs un tiekamies šobrīd trijos pēcpusdienā. Līdz tam ir tiek izsludināts pārtraukums.